I, I think I should have Jā, liebe kolēģi un kolēģi. Dargie kolēģi, vēlējos jūs laipni sveikt mūsu komisāru kandidātu uzklausīšanā. Tas būs komisārs, kas būs atbildīgs par uh, veselības aprūpi un arī uh, patērētāju aizsardzību. Gribēju mūsu vidū sirsnīgi sveikt dalīkungu, sirsnīgi sveikt mūsu komitejā. Šī uzklausīšana ir organizēta kopīgi ar lauksaimniecības komiteju un arī iekšējā tirgus komiteju. Vēlējos tādēļ mūsu vidū sveikt kolēģis no abām nosauktajām komitejām, Malcolm Hārboru, kas ir IMCO komitejas priekšsēdētājs. Sirsnīgi sveicu jūs mūsu vidū un ceru, ka šī kopīgā uzklausīšana būs ļoti auglīga. Nākamo triju stundu laikā komiteja un, protams, arī visi deputāti vēlas gūt labu priekšstatu, vai kandidāts ir uh, atbilstošs šādam tik būtiskam amatam, vai viņš ir pārliecināts eiropietis, vai viņš ir neitrāls, pilnīgi neatkarīgs no visām interesēm, lai varētu stāties šajā amatā. Uh, Un, protams, parlaments vērtēs arī kandidāti īpašās zināšanas un prasmes, kas nepieciešams šim portfolio. Tāpat mēs vērtēsim viņa saziņas prasmes, jo politikā tas, protams, spēlē ārkārtīgi lielu lomu. Gan Eiropas politikā, gan globālajā politikā, lai labāk varētu sasniegt pilsoņu ausis. Ir vairākas direktīvas un Parlamentam eh, ir jāievēro eh, vadlīnijas, pieņemot jauno komisiju. Dārgie kolēģi, jūs esat iepazīstināti ar uzklausīšanas plānu, ar mūsu darba kārtību. Vēlējos pateikt, ka kolēģiem būs viena minūte, lai uzdot jautājumu, tālāk kandidāts atbildēs divas minūtes, 45 sekundes ir paredzēts papildu jautājumam un viena minūte papildu jautājumu atbildēšanai. Protams, visiem vajadzētu ievērot sev atvēlēto laiku Un, ja kāds kolēģis nav zālē, un tajā brīdī, kad viņam ir jāuzdod jautājums, tad, protams, viņam šī iespēja vairs netiks dota atkārtot. Es lūkšu jūsu sapratni. Dalīkungs, pēdējo 20 gadu laikā jūs ļoti aktīvi darbojāties Maltas valdībā, ieņēmāt dažādus amatus, bijāt gan finanšu, gan ekonomikas, ārpolitikas, sociālas politikas ministrs un tagad jums uh, ir jādarbojas Eiropas Savienībā, ir jāuzņemas tādi uzdevumi kā veselības un patērētāja aprūpe 500 miljonu lielajā Eiropas Savienībā. Tie ir tādi uh, uzdu, uzdevumi, uh, kas Eiropas parlamentam un tā deputātiem ir ārkārtīgi būtiski. Uh, Protams, mēs vēlamies arī paust to saviem pilsoņiem, ka šos uzdevumus vērtējam pietiekam nopietnu un augstu. Iepazinos ar jūsu rakstiskajām atbildēm uz mūsu rakstiskajiem jautājumiem. Šīs atbildes bija visai vispārīgas Un es ceru, ka trīs stundu laikā jūs mūs iepazīstināsiet ar, ar savu personīgo redzējumu, arī ar savu politisko vīziju, ko mēs darīsim nākamo piecu gadu laikā. Vēlējos jūs sirsnīgi sveikt un tagad došu jums vārdu. Un jums tiek dots vārds uz piecām minūtēm ievadvārdiem. Lūdzu. Good morning, ladies and gentlemen. Good afternoon. Labdien! Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti. Man patiešām šī šķiet lieliski iespēja iesaistīties diskusijās un viedokļu apmaiņā ar Eiropas parlamenta deputātiem. Eiropas parlaments ir tāda institūcija, kas pateicoties Lisabonas līgumam tagad uzņemsies lielāku atbildības daļu, lai virzītu uz priekšu eiropeisko vīziju un vērtības. Es apmēram 20 gadus esmu bijis parlamentārietis savā valstī. Trīs ceturdaļas no šiem 20 gadiem es biju parlamentu loceklis. Tas man dod ļoti dziļu sapratni par to, kā ir jāsadarbojas parlamentam ar izpildvaru un, protams, es arī ļoti augstu cienu parlamenta un tā komiteja viedokļus un redzējumu. Es esmu bijis ārkārtīgi aktīvs likumdošanas darbinieks manā valstī vairākus gadus, esmu piedalījies vairākās ekonomikas un finanšu reformās. Uh, bet uh, vislielāko savu darba piepildījumu un gandarījumu es jūtu pēdējo 18 mēnešu laikā, kad es biju atbildīgs par sociālo un veselības aprūpi. Tas man satuvināja ar Maltas pilsoņiem, un es varēju sniegt vislabākos pakalpojumus visiem Maltas pilsoņiem, un eh, mēģināju aizpildīt tās plaisas, kas joprojām pastāv gan dzimumu jomā, gan uh, dažādu sabiedrības slāņu, gan paudžu jomā. Un tas man deva patiešām lielu gandarījumu gan kā cilvēkam, gan kā politiķim. Nākamo trīs Uh, stundu laikā mēs, protams, runāsim par atšķirīgiem tematiem un uh, dažādiem jautājumiem. Es uzklausīšu vairāk kolēģu viedokļus, bet īstenībā tas viss skars tikai vienu tematu - cilvēkus. Un tagad es uh, izteikšos savā dzimtajā valodā. Il-pazjenti l-ewwel, il-konsumatur. Pirmajā vietā pacienti, pirmajā vietā patērētāji. Tas būs mana darba tā, galvenais vadmotīvs, ja, protams, tikšu iecelt šajā amatā un man būs tas gods kalpot cilvēku labā. Es būšu neatkarīgs un objektīvs, izvērtējot dažādas jautājumas, kas ir svarīgi Eiropas parlamentam un, protams, arī Eiropas Savienības pilsoņiem. Es, protams, izmantošu pieredzi, uh, kas ir gūta vienojoties eh, par konsensusu politiskajā darbā un, protams, arī izmantošu savu operatīvo ekspertīzi vairākās jomās, lai šiem projektiem, kas joprojām uh, atrodas īstenošanas stadijā, piešķirtu pievienoto vērtību, uh, es uh, darbošos turpmāk. Es domāju, ka Eiropas Savienības pilsoņi ir pelnījuši garāku un veselīgāku dzīves gājumu, un viņiem ir jāizvēlas uh, veselīgs dzīves veids. Uh, pilsoņiem Eiropas Savienībā ir piekļuve augstas kvalitātes uh, ēdienam, pārtiks produktiem un, protams, arī augsts kvalitātes veselības aprūpēji. Es uzskati, uzskatu, ka patērētājiem ir jābūt labi informētiem, viņi var pieņemt vislabākos lēmumus, ņemot vērā to, kādus pakalpojumus un preces izvēlēsies. Tas būs uh, patērētājs, kas nevien izdarīs lēmumu par savu dzīvesveidu, bet varēs arī ietekmēt uh, politisko lēmumu pieņemšanu, ņemot vērā to, kādu lēmumu tiks piešķirt visos tirgus segmentos. Protams, ka poli, pilsoņi var ietekmēt politisko lēmumu pieņemšanu, politiskās vadlīnijas, tādās jomās kā klimata pārmaiņas, dzīvnieka labturība, uh, veselības norādes, un tie tikai daži temati, ko šeit varētu pieminēt. Es vēlējos garantēt to, lai mūsu pilsoņu patērētāji varētu baudīt augstu aizsardzības līmeni, ņemot vērā arī eh, pārtiks produktu nekaitīgumu. Es domāju, ka tas ir mērķis, kas ir kopīgs mums visiem, un eh, tas ir arī tāds kā. Flosma, Leo. Arī jauninājumi man ir ārkārtīgi būtiska prioritāte tādos sektoros, kas ir iekļaut manā portfolio. Protams, es saprotu, ka šeit ir ārkārtīgi daudz potenciāla darbībai. Mēs runājam par cilvēku un dzīvnieku veselības aizsardzību, medi medicīnas iekārtēm, veselības iekārtām, farmācijas produktiem. Un, protams, mēs runājam arī par to, kā jauninājumu labāk varētu kalpot mūsu patērētājiem un pilsoņiem. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kandidāts turpina angļu valodā. Ja mēs runājam par veselības aprūpi, jāņem vērā tas, ka dalību valstīs samazinās budžeti, e, ir budžeta deficīts, un tas viss sistēma, protams, sarežģīja. Mums vajadzētu garantēt ilgtspēju, ir galvenokārt tādēļ savu uzmanību jāvirz uz prevenciju, profilaktiskajiem pasākumiem. 97% veselības aprūpas budžetam atvēlētās summas tiek tērēti ārstējot slimības, un tikai 3% tiek atvēlēti preventīviem pasākumiem. Es domāju, ka profilakse ir investīcijas, kas atmaksājas ilgā termiņā. Un, protams, mums vajadzētu arī domāt par ilgspējīgu veselības atlu, aprūpi. Mēs eh, turpināsim ieguldīt savus pūliņus, lai varētu cīnīties par tādām slimībām kā vēzis, audzēji, eh, sirds un asins vadu saslimšanas, dažādas psihiskās saslimšanas, Alzheimers, eh, ar vecumu saistītās slimības, kā arī liekais svars. Mēs cīnīsimies pret smēķēšanu. Un, alkoholismu, un es domāju, ka tādā veidā mēs varēsim uzlabot miljoniem pilsoņu dzīves un ietaupīt lielu summu veselības aprūpas budžetā. Protams, mums ir jādomā par to, ka ir jānodrošina vienveidīga un arī līdzvērtīga piekļuva veselības aprūpas pakalpojumiem visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, neskatoties uz viņu tautību un sociālo-ekonomisko stāvokli. Mēs ļoti cieši sadarbosimies ar Spānijas prezidentūru, padomi, parlamentu, lai varētu piedāvāt pietiekam labu risinājumu attiecībā uz pacientu tiesībām pārobežu režīmā. Tāpat mēs mēģināsim radīt jaunas sinerģijas, iekļaujot farmaceitiskos un medicīnas pakalpojumus mūsu veselības aprūpas portfolio. Ir jāpadomā par labākām izpētes un inovācijas iespējām, jāiekļauj jaunas tehnoloģijas, un tām ir jābūt pietiekami lētām, lai pacienti varētu atļauties maksāt šādu cenu. Viena no galvenajām uh, vadlīnijām būs kļa... mēģināt aiztaisīt to plaisu, kas joprojām pastāv veselības aprūpē, jo ne pret visiem cilvēkiem uh, vēršas ehm, vienlīdzīgi un līdzvērtīgi. Mēs runājam arī par to, ka ir jāsamazina bērnu mirstība. Mēs ņemam vērā to, ka tādā veidā tiek zaudēts milzīgs humānais un ekonomiskais potenciāls. Tā ir jābūt ļoti skaidrai vadlīnijai mūsu kopīgajā darbā, lai varētu virzīties uz sociālo kohēziju. Protams, ir jāsniedz arī informācija pacientiem. Tas ir temats, eh, par ko tagad ļoti plaši tiek diskutēts. Mēs uzskatām, ka pacientiem ir jāsniedz pietiekam daudz informācijas par recepšu zālēm sistēma, kas tagad ir apgrozībā tirgū. Mūsu portfolio mums sniedz iespējas izvērtēt uh, mūsu priekšā atrodošos priekšlikumus un radīt spēcīgāku, labāku pacientu perspektīvu. Protams, mēs turpināsim diskusijas ar parlamentu par šo jautājumu. Tāpat mums vajadzētu nodrošināt augstākos drošības standartus, cīnīties pret uh, viltotiem medikamentiem, kas uh, joprojām cirkulē internetā. Es domāju, mums ir jārīkojas ļoti ātri, lai cīnītos pret šiem viltojumiem produktiem, un uh, es ar parlamentu esmu apņēmības pilns sarunāties par farmacētisko likumdošanas paketi. Ja mēs runājam par patērētāju aizsardzību, patērētāju politiku, tas ir jautājums, kas ir saistīts ar eh, citām politikas jomām, un es savu lomu galvenokārt saskatu kā uh, Mm, tāds uh, ziņnesis, kas varētu jautājumus par patērētājiem iekļaut šajās diskusijās. Protams, mums vajadzētu garantēt labāku piekļuvu vienotajam tirgumu, uzlabot cenu līmeni un uh, jāparūpējas par to, cik labi šie tirgi patiešām kalpo patērētājiem un kā mēs varam mainīt esošās struktūras, lai uzlabotu savu darbu. Ir arī uh, jādomā par to, kā spēcināt patērētāju tiesības visā Eiropas Savienības teritorijā. Mums ir jāturpina mūsu patērētāji aizsargāt, bet tāpat patērētājiem ir jābūt spēcīgam un spējīgam pieņemt pašam savu lēmumu. Viņiem ir jābūt arī tiesībām eh, vērsties tiesā, ja tas ir nepieciešams, un es domāju arī par dažādām kolektīvajām prasībām, tādēļ ir jānodrošina koherence, saskaņotība, un es esmu paredzējis sadarboties šajā kontekstā ar eh, konkurētspējas ģenerāla direktorātu. Ja mēs runājam par pārtiks nekaitīgumu, ir jāievēro likumdošanas līdzsvarotība, lai varētu tajā pašā laikā garantēt arī efektīvu, caurskatāmu politikas virzīšanu uz priekšu. Protams, pārtiks ražošana eh, Eiropas Savienībā ir ļoti izplatīta. Šajā jomā strādā ārkārtīgi daudz darba ņēmēju, un mēs vēlamies satuvināt eh, zemniekus, lauksaimniekus eh, ar likumdevējiem tādā veidā, lai izveidotu vislabāko piedāvājumu mūsu patērētājiem. Es domāju, ka Eiropas Savienība var konkurēt starptautiskajos tirgos un e, kas e, tagad ir galvenie standarti. Mēs varam nodrošināt e, labu iekšējā tirgus darbību, un mēs vēlamies, lai mūsu politika kalpotu gan mūsu pilsoņiem, gan pārtiks ražotājiem. Pieredze ir pierādījusi, ka eh, mums vajadzētu uzlabot standartus, kritērijus, ir jāatrod tādi risinājumi, kas nāk par labu gan drošības, gan veselības aprūpas standartiem. Tāpat es vēlējos garantēt, ka visi ieguvumi attiecībā uz uh, dzīvnieku labturību uh, nāks par labu visām iesaistītajām pusēm. Es tāpat piešķiru ļoti lielu nozīmi tam, lai varētu garantēt eh, pietiekam kvalitatīvo politisko vadlīniju pieņemšanu šajā jomā. Paldies! Runātājs tiek pārtraukts. Thank you very much. First time I... Paldies! Jā. Yeah. Es eh, pirmo reizi dzirdēju maltiešu valodu, un eh, es domāju, tā ir ļoti skaista valoda, tādēļ eh, es jums devu arī vienu minūti ilgāk izteikties, jo iespējams tajā nav, nevar tik ātri izteikties kā angļu valodā. Un tagad pirmais Līzes kungs lūdzu. Paldies, uh, priekšsēdētāja kungs, paldies, kandidāta kungs. Es domāju, jūs savā runā pierādījāt, ka jums ir patiešām apjomīga un ievērojama pieredze. Es vēlējos pavaicāt par pacientu pieredzi Eiropas Savienības veselības aprūpas politikā. Rakstiskajās atbildēs jūs teicāt, ka jūs vēlties atbalstīt neatkarīgas pacientu grupas. Es domāju, jums vajadzētu konkretizēt savu domu. Šāda programma jau tiek finansēta, mēs esam pieredzējuši arī līdzīgus projektus un tālāk. E, ir ļoti nozīmīgas diskusijas par Ferhoigen kunga priekšlikumu un tiek runāts par to, e, ka daudzi uzņēmumi e, var piedāvāt vēl nepārbaudīt informāciju. Mums, protams, vajadzētu neatkarīgi un neitrāli informāciju. Vai jūs varētu uh, stādīties priekšā, ka jūs kopīgi ar parlamentu varētu pārstrādāt Ferhogen priekšlikumu, lai pacientiem tiktu sniegta neitrāla un neatkarīga informācija, lai mēs varētu šeit eh, varbūt tādu jaunu stimulu saskatīt. Paldies! As far as, as patient groups are concerned, uh, Cik tālu ir runa par pacientu grupām? Es uzskatu, ka mēs visi esam vienisprātis par to, ka šīs pacientu grupas ir svarīgas gan atgriezeniskās saites ziņā, gan arī informācijas koordinēšanas ziņā, lai varētu formulēt idejas. Bet ir svarīgi, lai lēmumu pieņemšanas procesā eh, mēs vadītos eh, no pacienta perspektīvas šajās politikas stratēģijās. Un tāpēc eh, mūsu pienākums ir nodrošināt lai šīs pacientu grupas tiktu atbilstoši atbalstītas. Es jums piekrītu, es eh, eh, veselības budžets nešķiet, eh, esam liels budžets, un tāpēc es jums piekrītu, ka uz šo budžetu tiek izdarīts liels spiediens arī attiecībā uz šo grupu finansēšanu, un tāpēc mums ir jārod idejas par to, kā tad īstenot šo finansēšanu. Es būšu ļoti atvērts idejām šajā jomā. Un varbūt eh, es varu dalīties eh, pieredzē eh, par to, kā, šis, kā šīs sistēmas palīdz attiecīgajām pacientu un patērētāju grupām, kā tās var atbilstoši finansēt. Protams, ar noteikumu, ka mēs nodrošinām to neatkarīgumu. Es uzskatu, ka tad, ja mēs uh, iedarbināsim noteikta veida sistēmas, ja līdzekļi, kas, kas tiks piešķirt šiem pacientiem, nenāks e, tiešā veidā no nozerēm, bet nāks ar sistēmu starpniecību, es domāju, ka tas būtu risinājums, pie kura būtu vērts mums visiem kopā ļoti aktīvi strādāt. Un tas ir iespējams e, sadarbojoties ar jums, un es ticu jūsu atbalstam un jūsu idejām. Paldies! Jā, Dank, das war, das war sehr präzise. Jā, paldies. Tas bija ļoti precīzi. Divas minūtes. Uh, es, es uzdošu vienu papildu jautājumu. Uh, kādus, uh, kādas izmaiņas un kādus priekšlikumus jūs varat sniegt attiecībā uz Ferhoigenkungu priekšlikumu? Atvainojiet, es nevarēju atbildēt pilnībā uz jūsu jautājumu, bet runājot par pacientu informāciju, man, manā rīcībā ir farmakoloģiskā pakotne, tā sastāv no trim daļām - farmakovigilance, informācija pacientiem un citas. Uh, šīs sadaļas ir ļoti svarīgas, un es ierosinu strādāt uh, pie tām, cik vien ātri tas ir iespējams, pat tad, uh, ja mums ir jāatsakās no pacienta informācijas kopējā pakotnē? Es pats mēģināšu nodrošināt uh, to, ka mēs atkārtot izvērtēsim pakotni tādu, kāda tā ir. Eh, mēģināsim tai piešķirt vairāk uh, eh, pacientu perspektīvas un uh, rīkosim vajadzīgās diskusijas ar jums. Es zinu, ka jūs jau apspriežat šo pakotni parlamentā, un es ļoti uzmanīgi sekošu līdzi jūsu nostājai šajā jautājumā. Paldies! Paldies, Linda Makevana! Jā, paldies, komisāra kandidāti, paldies par šīm atbildēm. Jūs minējāt iedzīvotāju svarīgumu savās ievadu piezīmēs. Mēs sēžam šeit, cilvēki tīmekļa straumēšanā seko līdz diskusijai. Uh, ir arī iedzīvotāji jautājumi, un uh, daudz no tiem jautājumiem ir par alkoholu, smēķēšanu, dzīvnieku pārvadāšanu, cīņu ar aptaukošanos. Visas tās lietas ir ļoti svarīgas Eiropas iedzīvotājiem. Kādas ir jūsu prioritātes? Ko jūs atstāsiet pēc sevis, pēc uh, piecu gadu darba? Vai jūs nostāja būs stingra attiecībā uz tabaku, uz dzīvnieku labturību? Kā jūs domājat? Will... Es būšu tas komisārs, kuram būs stingra nostāja visos šajos jautājumos, jo tās ir problēmas, kā jau es norādīju savā runā, kas eh, izraisa cilvēku ciešanas, nāves gadījumus, hospitalizāciju, degradāciju cilvēku vidū katru gadu. Es vēlētos norādīt, ka gribētu, lai šī debata nonāk arī līdz mūsu skolām jo galu galā tas ir dzīves prasmju jautājums. Tas ir jautājums par to, ka izglītību vajadzētu iesaistīt dzīvesveidā. Un T tā nav uzspiešana cilvēkiem, tā uzspiešana, ko mēs vēlētos, lai viņi dara, bet gan drīzāk informēšana un izglītošana, palīdzēšana viņiem izlemt, kā būtu labāk. Un, manuprāt, Te ir viens būtisks pilārs, kas būtu jāņem vērā, un tā ir informācija. Jo agrāk mēs to sniegsim saviem bērniem, jo labāk būs situācija. Un jo agrāk mēs sāksim runāt par kaitējumu, ko nodara tabaka, alkohola lietošana, kā, kā izvairīties no aptaukošanās un, un kā labāk uh, dzīvot, sekojot līdzi tauku, uh, ogļhidrātu uzņemšanai uzturā un arī par fizisko aktivitāti. Es domāju, ka nākamās paudzes būs mums pateicīgas. Komisāra kungs, vai šīs informācijas gadījumā nepietiek, jo mūsu rīcībā jau sen ir bijusi informācija par alkoholu un tabakas bīstamību? Kāds tad būtu nākamais solis? Kāda, kāda, kāda būtu jūsu rīcība šajā situācijā? State. State... Uh, pavisam noteikti valsts pārāk neauklējas ar mūsu pilsoņiem. Manuprāt, valsts drīzāk norāda, ko cilvēkiem vajadzētu darīt. Un šajā, šeit es negribētu cilvēkus pamācīt un, un iestāties par labu kaut kādiem tiesiskiem pasākumiem. Uh, bet iespējami aktīvāk eh, uzsvērt informācijas un informēšanas aspektus. Manuprāt, arī vajadzētu apkopot labākās prakses mūsu dalību valstīs un mēģināt tās uh, iesaistīt arī citu dalību valstu pasākumos. Šeit noteikti vajadzētu programmas, rīcību un arī līdzekļus. Un es vēl atgriezīšos pie līdzekļu jautājuma, Un, ja jūs vēlaties, lai tas notiek, protams, mēs varam runāt eh, par to, ka nepietiek, ka aktivitāte nav pietiekami liela. Mums vajadzēs arī atbilstošas līdzekļus, lai paveiktu nepieciešamo. Veselības aprūpes sistēmas izmaksas pieaug katru dienu, un tikai neliela procentuālā līdzekļu daļa tiek novirzīta cilvēku izglītošanai. Paldies! Korin Lepāža. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisāra kandidāta kungs. Jūs eh, norādījāt, ka par ļoti svarīgu uzskatāt profilaksi. Arī man šī doma patīk, jo es eh, neredzu šo jomu ļoti augstu prioritāšu sarakstā. Protams, veselības aprūpe ietver arī pārtiku un uzturu, kam ir liela nozīme uz uh, uz veselību. Arī svarīgs jautājums ir ģenētiski modificētie organismi. Eh, sabiedriskiem lēmumiem jābūt pamatotiem uh, uzticamā informācijā, bet joprojām ir neskaidrības uh, par jauno tehnoloģiju ilgtermiņa sekām. Pētījums, ko Eiropas eh, pārtiks drošības aģentūra veikusi par ģenētiski modificētiem organismiem ir saņēmis kritiku par neprecizitāti un arī par eh, neatkarīgumu trūkumu. Nesen mēs presē redzējām tam eh, spilgtus piemērus. Vai jūs mēģināsiet novērst interešu konfliktus šajos pētījumos, jeb novērtējumos, un vai tiks veikti precizējumi, kā dalību valsts bija pieprasījušas 2008. gadā. Mūsu lēmumu pamatā šajā jomā, kāda ir runa par eh, pārtiku un mūsu lietotajiem standartiem, gan eh, veselības nozarē vispār, gan arī pārtikas drošības nozarē. Tātad tā, tā viss pamatā ir uz zinātni balstīta informācija. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, lai šī informācija būtu neatkarīga. Ja mēs savos lēmumos balstīsimies uz šo informāciju, mums ir jābūt drošiem par to, ka informācija ir objektīva un pilnīgi objektīva. Es eh, savu amatu pienākumu pildīšanas laikā nodrošināšu to, ka visa informācija un novērtējumi, ko mēs saņemsim, būs neatkarīgi slēdzieni un mēs pētīsim iespēju veikt regulārus eh, pārskatus eh, attiecībā uz dažādu aģentūru neatkarīgumu. Merci, euh, monsieur le commissaire, pour cette réponse, mais les OGM sont. Eh, paldies, kandidāta kungs, par šo atbildi, bet ģenētiski modificēti organismi tiek izvērtēti uh, balstoties uz pašu nozares sniegto informāciju, viņi nav pieejami sabiedrībai un nav pieejami arī neatkarīgiem zinātniekiem. Tie daži testi, kas ir veikti, liecina par to, ka ir vajadzīgi papildu testi. Vai jūs uzraudzīsiet to, ka pētījumus veiks neatkarīgas iestādes attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem, un vai jūs garantēsiet piekļuvi šai informācijai? Tostarp arī garantēsiet šo piekļuvi ģenētis, zinātnieku kopienai. Manuprāt, tā ir daļa no, no demokrātijas. Manuprāt, tā kā informācija šeit eh, ietekmēs mūs visus, un tā kā mēs ļoti lepojamies ar eh, demokrātijas eh, koncepciju, manuprāt, šeit noteikti vajadzētu būt struktūrām, kas veic neatkarīgu visu mūsu pieņemto lēmumu pārskatīšanu, un varētu rasties jautājumi šādu lēmumu izpēte arī būtu ļoti noderīgi. Ticiet, man tie ir jautājumi, ar kuriem es nodarbošos daudz detalizētāk eh, savu pienākumu pildīšanas laikā, ja jūs mani apstiprināsiet šajā amatā. Bet es uzskatu, jā, ir vajadzīga sīka izpēte, un jā, ir jābūt informācijai par lēmumiem, uz kuriem mēs balstām savu politiku. Paldies, eh, Mihails Tremopulos. Prēdri κύριε υποψήφιε επίτροπε, χρειαζόμαστε σίγουρα πριν το καλοκαίρι μια αναθεώρηση. Pavisam noteikti ir vajadzīgs pārskatīts teksts priekšlikumam attiecībā uz dzīvnieku labturību. Um, Eiropas Savienībā vajadzētu aizliegt dzīvnieku klonēšanu. Un Te būtu jārunā par uh, atbildības dalīšanu no vienas puses uh, veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāla direkcija. Mums vajadzētu šeit gādāt par to, ka tiek ņemts vērā arī vides elements un, un, un arī uh, sekas, ko rada dzīvnieku klonēšana vajadzētu rūpēties par to, ka visi šie elementi tiek ņemti vērā pārvaldes procesā un arī procedūrās, kas tiek piemērotas. The... Um, es jums uh, piekrītu, pamatojoties uz informāciju, kas, kas man ir bijusi pieejama šo dažu nedēļu laikā, proti šajā jomā pastāv diezgan liela atbildības fragmentācija. Un es arī uzskatu, ka jaunajā pārtikas direktīvā e, ieviešot e, klonēto dzīvnieku jautājumu varētu rasties problēmas e, ne tikai tādā ziņā, ka izceltos debatas par šo tēmu, bet tādā ziņā, ka ir arī citas problēmas, kuras vajadzētu aktualizēt mūsu iedzīvotāju interesēs. Tāpēc es atkal varētu ierosināt, un te man ir jāteic, ka es esmu atradies šeit tikai dažas nedēļas. Mm, un tikai nesen esmu pievērsies uh, šiem uh, dokumentiem. Uh, un man jāmēģina rast risinājumu, kas visiem būtu pieņemami un ko visi gaida. Mm, bet mums vajadzētu uh, ierosināt īpašu novērtējumu par šo klonēšanas jautājumu un nākt klajā ar ziņojumu par šo tēmu. Es esmu jau ar saviem darbiniekiem apspriedis šo jautājumu un es uzskatu, ka viena gada laikā mēs varētu nākt klajā ar ziņojumu par klonēšanas problemātiku un pēc tam šo ziņojumu varētu apspriest ar jums šeit parlamentā. Δεν θεωρώ ότι απαντήσατε για Jā, paldies. Bet jūs nerunājāt par ģenētiski modificēto barību. Es uh, uzskatu, ka uh, vairums Eiropas pilsoņi ir pret ģenētiski modificētu barību. Kā jūs varētu parūpēties par to, lai tiktu pieņemti patiešām mētiecīgi lēmumi attiecībā uz dzīvnieku barību, ja, piemēram, šai barībai ir pievienoti ģenētiski modificēti organismi. Un tas ir eh, ļoti cieši saistīts ar to, ko es jau jautāju. Kā jūs varētu arī garantēt biodaudzveidības ievērošanu un eh, padomāt par vides standartu ievērošanu? Ja mēs runājam par eh, dzīvnieku izcēlesmi, bieži vien tie tiek vienkārši baroti ar ģenetiski modificētiem organismiem. Paldies! Jā, es, protams, saprotu, ka šīs te debatas pastāv par šādu raksturu jautājumiem. Un es esmu saņēmusi arī e, ierosinājumus, tā skaitā no parlamenta deputātiem, par to, ka būtu nepieciešams marķēt e, pārtiku, norādot, vai dzīvnieks ir barots ar ģenētiski modificētiem a, produktiem. Es pašlaik ļoti aktīvi a, izskatu visus aspektus. Es tos, protams, izdiskutēšu attiecīgos formos un, protams, ka es a, sadarbošos arī ar jums par visiem šiem jautājumiem. Es nedomāju, ka šo ļoti eh, komplekso jautājumu atrisinājums ir ļoti vienkāršs, jo te jau jautājums nav tikai par to, ko mēs apēdam. Te ir runa par starptautiskajām attiecībām, par pārtikas apgādes drošību. Un būtībā tas var skart ļoti daudz, eh, jau, tas var skart ļoti daudz jautājumu, un tāpēc es domāju, ka mēs tā viennozīmīgi nevaram tūlīt pat atbildēt. Marīna Jānuka Kaks lūdzu. Jā, paldies, man bija ļoti interesanti klausīties jūsu sākuma uzrunu, un man patika, ka jūsu prioritāte ir pacienti un patērētāji. Taču ar vēlākiem komentāriem tas diezgan labi nesaskan. E, jūs, e, piemēram, e, gatavoj, negatavojaties apvienot pacientiesību direktīvu ar attiecīgo farma jauno uh, farmakoloģijas paketi. Tāpēc man ir jautājums, kā jūs saglabāsiet līdzsvaru starp to, lai risinātu pirmkārt veselības jautājumus, kas attiec uz pacientiem, no otras puses regulētu farmakoloģijas industriju. Uh, pirmkārt, tas skar investīciju nepieciešamību Eiropā balstītā pētniecībā un līdzīgs jautājums. Kā es jau sacīju, pacienti ir pats galvenais. Uh, nav nepieciešams īpaši uh, daudz darīt, lai farmakoloģiskā industrija saglabātu konkurētspēju. Būtībā ir ļoti skaidrs, kādēļ tas ir nepieciešams, lai pacients būtu vesels, ir vajadzīga konkurētspējīga un laba, moderna farmaceitiskā industrija. Mēs nevarēsim nodrošināt pacientus ar zālēm, uh, ja naudas plūsma, kas ir nepieciešama e, invest, lai investētu modernizācijā un pētniecībā, mēs nevarēsim izstrādāt šos jaunos uh, farmakoloģiskos produktus. Tādēļ e, šie te jautājumi nav uh, viens otru izslēdzoši. Es esmu pārliecināts, ka Eh, tas, kas ir iekļauts vienā, eh, teiksim, šajā te portfelī, faktiski ļauj mums veidot sinerģiju starp eh, šiem diviem aspektiem. Taču mums ir jāuzsver, ka mēs centīsimies stimulēt farmakoloģisko uh, nozari tādā virzienā, lai arī viņi uh, faktiski savu mērķu priekšgalā izvirzītu tieši pacientu, pacienta intereses. Pacienta aprūpe saistās ar daudz aspektiem, tas ir ļoti svarīgi, un, protams, arī ar farmakoloģiju. Un pacients ir arī labi jāinformē, pareizi jāinformē, pacientu nedrīkst piespiest, nedrīkst viņam draudēt, un pacientam ir jāpievērš atbilstīga uzmanība visās tajās politikās, kuras mēs veidosim. Paldies, lūdzu, papildi jautājums. Kartika Liotārda, lūdzu. Wel, welkom, eh, meneer Dali. Paldies, dalīkungs, sirsnīgs veikt mūsu vidū. Eiropas parlaments vairākas reizes Eiropas komisijai ir teicis, ka vēlas atsevišķu likumdošanu attiecībā uz dzīvnieku klonēšanu, un 2008. gadā jau tika uh, pieņemta rezolūcija par to, ka tirgu nedrīkst pielaist klonētu dzīvnieku pārtiks izstrādājums. Ko jūs varētu darīt? Es domāju, ka ir ļoti neticami, ka varētu rasties kompromiss starp Eiropas parlamentu un padomu šajā kontekstā. Un ko tas nozīmēs? Tā tad šis eh, pārtikas produktu nekaitīguma jautājums, arī nanotehnoloģijas, eh, šis jautājums būs tāds ļoti kutelīgs un neskaidrs. Kad tiks pieņemt lēmumi? Kad tad mēs varētu saņemt konkrētu priekšlikumu par uh, dzīvnieku klonēšanu no komisijas. Paldies! Early... Kā es jau teicu par uh, klonēšanas jautājumu, mēs ceram, ka gada laikā mēs varēsim nākt klajā ar ziņojumu par to, kā tiek ties eh, pret klonēšanas jautājumiem. Es domāju, ka šie jautājumi, kā jūs jau teicāt, un jums arī taisnība, protams, ka mums ir eh, jārīkojas. Es domāju, ka neskaidrība ir viss sliktākais, ko mēs varam radīt. Gan no eh, ražotājiem, gan pacientiem, gan iekšējā tirgu un tā tālāk. Mums nevar būt spēcīgs tirgus, ja tajā valda nedrošība. Un drošība un pārliecība, lai to radītu, mums ir jāapvienojas, jāizspriež šie jautājumi, jāsaprot dažādi viedokļi, un pēc tam jāpiedāvā nepieciešamie risinājumi, kas, mūsuprāt, ilgtermiņā būtu visoptimālākie visiem. Es nedomāju, tas nav jautājums par to, ko mēs katrs konkrēti uzskatām. Šeit svarīgākais ir tas, ko domā mūsu pilsoņi uh, un kāds ir viņu viedoklis. Un uh, es esmu apņēmības pilns to darīt. Un es esmu ļoti cieši strādājis uh, pie dažādiem jautājumiem un vienmēr paļāvies uz speciālistu padomiem, un tieši tāpat es ļoti cieši sadarbošos ar jums, risinot šos jautājumus. Un Es gribēju vēl piebilst, ka pēdējās pāris nedēļās man bija iespējas tikties ar dažiem no jums, un man, uz man ļoti dziļu uh, iespaidu atstāja jūsu zināšanas, un tas ir ļoti loģiski, ka jūs uh, mūs iepazīstināt ar savu vēlētāju vēlmēm un uzskatiem. Uh, Un e, jūsu mērķis neapšaubām ir cilvēku labklājības veicināšana. Un galvenokārt tas ir vissvarīgākais, lai mēs šajā e, parlamentā e, rūpētos par cilvēkiem, un tādēļ tas ir arī mans pienākums sadarboties ar jums. Ja, u heeft het in uw antwoord over. Jūs runājāt par pacientiem savā atbildē, bet es vēlējos konkrētu datumu, kad komisija izstrādās konkrētu priekšlikumu par dzīvnieku klonēšanu. Un tad eh, papildi jautājums. Patērētāji Eiropas Savienībā nevēlas eh, ēst gaļu, kas nāk no klonētiem dzīvniekiem. Kā jūs varētu garantēt to, lai tīrdzniecības prioritātes neprevelētu par mūsu pilsoņu un patērētāju interesēm? I don't believe I mentioned patients. Es eh, domāju, ka es neminēju pacientus, vienkārši sacīju, ko es darīšu, mm, bet es saku, ko mēs darīsim. Mēs nāksim klajā ar priekšlikumu par to, kas būtu jādara ilgākā laika posmā. Un cik tā tas attiec uz ko cilvēki grib un, un, un kas ir eh, kāds būs tirzniecības, teiksim, eh, nosacījumi tirzniecībai, tad, protams, pacients, eh, tas ir, es atvainojos, patērētais ir galvenais. Un šeit es nedomāju, ka ir jā, jākļūst emocionālim, ir jābūt patiešām zinātniskam izvērtējumam. Mēs nevaram eh, vienkārši uz prieku kaut kādiem pieņēmumiem balstīties. Mums ir jābalstās uz faktiem, vispirms mums ir nepieciešami fakti, ko tad cilvēki grib. Iespējams jau, ka tas tā ir, kā jūs sakāt bet mums ir vajadzīgi fakti, un tad mēs arī izlemsim. Un tad lēmums attiecīgi būs balstīts tieši uz to. Anna Rosbaha. Runājot par patērētāju aizsardzību, saka Rožbahs kundze, Jāsaka, ka ģenetiski modificēts pārtiks lietošana var uh, atstāt iespaidu uz uh, cilvēku hormonu sistēmu. Arī hormonu preparātu ietekme uh, var būt ļoti negatīva, pat ja tos lieto ļoti nelielos daudzumos. Vai jūs gatavojaties kaut kādā veidā ierobežot šo endokrīnās sistēmas grāvēju lietošanu uh, dzīvnieku aud, uh, nobarošanā? un vai tiks izveidot kādu papildus augstāku standartu Eiropas Savienībā, piemēram, aizlietot dažādas kaitīgas vielas un to izmantošanu lauksaimniecībā, vai patērētāju uh, vēls, veselība. Mm, tā tad būs patiešām pats galvenais jautājums, un varbūt mēs iesim tālāk eh, nekā uh, to prasa pašreizējā likumdošana, vai jūs esat uz šo cīņu gatavs? Jā, paldies. Es domāju, ka dzīvnieki, kurus, kuriem pielieto hormonus kā nobarošanas eh, līdzekli, tos nedrīkst eh, importēt Eiropas Savienībā. Es domāju, ka šis aizliegums arī tiks saglabāts, un tā ir politika, kuru mēs turpināsim aizstāvēt dažādos starptautiskos fórumos. Kas attiec uz augstāku kvalitāti eh, harmonizētām sistēmām, nu, jāsaka, manuprāt, tas var izrādīties diezgan bīstami. Mēs nedrīkstam noteikt augstākus standartus citām valstīm, kā nosakam pašiem savējām gal galā iekšējais tirgus ir visiem, tas ir arī patērētājiem, ne tikai operatoriem šajā tirgu. Tāpēc mūsu e, pienākums ir sargāt iekšējo tirgu mūsu lēmu pieņemšanas procesā. Mm, papildus jautājums. Jā. Paldies. E, dažās valstīs Mm, kas tad īsti notiks? Mm, virzība uh, varētu aiziet pavisam nepareizā līmenī, jo dažās uh, dalību valstīs prasības ir augstākas nekā Eiropas Savienībā kopumā. Un ko tad jūs darīsiet ar tām valstīm, kurās šīs prasības ir augstākas kā pārējās Eiropas Savienības valstīs? Liksiet mums tās pazemināt? Es domāju, ka tomēr eh, vajadzētu eh, censties uz šo augstāko aizsardzības līmeni visā Eiropā. Jā, es jūs saprotu, es centīšos panākt augstu aizsardzības līmeni visur, jo gal galā aizsardzība ir vai no nu aizsardzība ir vai no nu tas nav. Un ja tā ir veselības aizsardzība, jautājums ir, kāds ir atbilstošais veselības aizsardzības līmenis, uz kādu aizsardzības līmeni tad mums būtu jāpastāv, kas mūsu pilsoņiem, pilsoņiem ir nepieciešams. Uh, cik uh, augsts līmenis ir pietiekams, lai pasargātu patērētājus. Uh, es nedomāju, ka mums būs lielāka divertizā, divert, da, dažādība. Mums nevar būt divi dažādi uh, standarti attiecībā uz veselību un drū, pārtiks nekaitīgumu. Ko tad mums ir jādara? Mums ir jācenšas nodrošina šajā un arī citos jautājumos, ka mēs esam nodrošinājuši atbilstošas svīras, kas ir piemērojams visās valstīs un kas pasargā mūsu patērētāji. Paldies! Un tālāk dodam vārdu nākamajam runātājam. Renāta Zomēr lūdzu. Paldies, uh, Dalīkungs. Jūs teicāt, ka patērētiem ir jābūt ļoti atbildīgiem, uh, tā ir taisnība, un patērētājiem ir tiesības saņemt informāciju par pārtiks produktiem, kas ir pietiekami labi izlasāma un uh, izsmeļoša, lai viņš varētu pieņemt labāko lēmumu. Bet likumdošana šeit daudz runā tieši par audzināšanu, par patērētāju audzināšanu, par, piemēram, reklāmu aizliegumiem, reklāmu ierobežojumiem, un uh, tad tādā veidā, ja patērētājs patērētājs būs pietiekami labi informēts, viņš tiks piespiests ievērot ļoti veselīgu dzīvesveidu. Ko jūs uzskatāt? Kāds ir jūsu viedoklis? Mēs šeit varbūt runājam par tādu auklēšanos ar pilsoņiem. Varbūt, ka pilsonis pats var parūpēties par savu dzīvesveidu, nevis jau komisijā viss ir jānorāda ar pirkstu. Otrām kārtām, bieži vien trūks zinātniskā pamata ģenerāla direkcijas uh, likumdošanas projektiem. Vienkārši kaut kādas vērtības tiek pieņemtas, netiek ņemti vērā zinātniskie atzinumi vai bieži vien tie netiek uh, ņemti vērā pietiekam nopietni. Vai jūs mainīsiet, vai jūs parūpēsieties par kursa mainu šajā kontekstā? Paldies. Es līdz galam nedzirdēju otrā, otro jautājumu, bet eh, par pirmo jautājumu mans personiskais viedoklis ir sekojošs. Es nevēlētos norādīt Eiropiešiem, kas viņiem jāēd bet es gribētu vismaz pateikt, ko viņi ēd. Es domāju, ka tā ir galvenā koncepcija, un par to mēs arī dzirdēsim. Mums patiešām ir jāizdara spiediens tādā veidā, lai mēs patiešām uh, pilnvarotu mūsu pilsoņus, padarītu viņus informētākus, lai viņiem būtu šis pamats, uz kā pieņemt lēmumu. Un šeit, protams, ir jārīkojas saprātīgi, nu nevar sarakstīt nezin kādas foliānas uz vienas mazas konfektes. Un šeit ir jārīkojas gudri. Bet mērķis ir tāds, ka patērētājs ir jāinformē, un tas ir vitāli svarīgi. Pretējā gadījumā, ja viņam nav informācijas, kā viņš var pieņemt uh, lēmumu, ja viņam nav informācijas, Nu, es neticu, ka ir labi cilvēkam teikt, tas jums ir labi, tas jums nav labi, tas ir labāk, tas ir sliktāk. Es domāju, cilvēkam pašam ir jāizlemj, kas viņam nāk par labu un kas nāk par sliktu, bet uh, uz pārtikas produktu, ko cilvēks pērk, ir jābūt norādītam, lai cilvēks zinātu, ko tad viņš ēd. Es domāju, ka patērētāji ir gana gudri, kas visu laiku uh, Eh, nolēma par to, ko tad tirgus dara. Ir miljoniem mikro lēmumu, kas eh, praktiski tirgū tiek pieņemti reālajā dzīvē. Un Es domāju, ka mēs varam vadīt šo lielo armiju tādā pozitīvā virzienā, informējot viņus par visiem jautājumiem, kas attiec uz dzīvnieku labturību, pārtiks nekaitīgumu un tā tālāk, un tad viņi var arī vadīt visu šo politiku, ko mēs cenšamies realizēt. Un tālāk mans otrs jautājums par informāciju, kas ir uz uh, pārtiks produktiem. Uh, veselības ģenerāla direkcijā mēs neredzam to, ka tiktu izmantoti uh, zinātniski atzinumi, robežvērtības tiek no, noteikti tā ļoti patvaļīgi, zinātniskie atzinumi bieži vien tiek vienkārši ignorēti. Es domāju, tam ir politiski iemesli un, protams, viņi kaut kādā veidā vēlas kaut ko sasniegt politiskajā jomā. Protams, visi vēlas patērētājs arī novest pie tā, tāda laba, veselīga dzīvesveida, bet eh, zinātnieki saka, ka to nevar darīt, nebalstoties uz zinātniskiem pieņēmumiem un atzinumiem. Kāds ir jūsu redzējums? Es domāju, ka politiski iemesli dēļ ir nepieciešams noteikt šīs robežvērtības, un ja, piemēram, zinātnieki saka, ka tas nav iespējams vai atzinumi ir nepietiekami, tad nevar tā rīkoties. Well, I want to make a statement here. Es nevēlētos tagad uh, klaus, plātīties ar skaļiem vārdiem. Es vēlējos nodrošināt e, patērētāju ilgspējīgu aizsardzību, un jebkurš lēmums, e, ko es pieņemšu, būs balstīts uz šiem politiskajiem apsvērumiem. Citas intereses, perifēras intereses nekādā veidā nebūs politiskie apsvērumi, lai es rīkotos pilnīgi jebkuram ir jāspēlē Eh, sava spēcīga loma šajā dialogā un ir jāpadomā par visām un visu interesēm. Uh, Visas intereses ir eh, jāņem vērā tad, kad mēs pieņemam savu pēdējo lēmumu. Bet, protams, vajadzētu arī pareizi sakārtot savus prioritātes. Kādas ir manas prioritātes? Es to varu atkārtot aizvien no jauna, līdz jums metas nelabi. Manas prioritātes ir Eiropas Savienības pilsoņu labklājība ilgā termiņā. Paldies, Dagmar Rotbērent, lūdzu. Paldies, paldies, Dalīkungs dalību valstis ir pazīstams ar to, ka bieži vien nevēlas pieņemt nekādus likumdošanas aktus attiecībā uz veselības aprūpu no Eiropas Savienības. Tātad tās ir tādas visai izvairīgas. Un ir valstis, kas pat nevēlas pieņemt likumdošanas aktus attiecībā uz veselības aprūpi, runājot arī, piemēram, par eh, farmakoviģilanci, par eh, pārtiks produktu nekaitīgumu un tā tālāk. Dalīkungs, kā jūs varētu garantēt augstu veselības aizsardzības līmeni Eiropas Savienībā, ņemot vērā uh, Eh, padomes eh, bieži vien eh, izteiktās blokādes, nevēlēšanos pieņemt šos likumdošanas aktus, kā jūs varētu rīkoties, ko jūs darījāt tad, kad jūs bijāt veselības aprūpes ministrs padomē, kā jūs varēsiet arī tagad kaut ko virzīt uz priekšu, ja dalība valsts joprojām būs tāds visai izvairīgs. Paldies! Savas karjeras laikā Es, eh, protams, strādāju pie daudziem likumdošanas priekšlikumiem, un eh, parlamentā tika pieņemti ļoti daudz akti. Bet eh, katrs likumdošanas priekšlikums, protams, nedarbojas, ja tas vienkārši paliek uz papīra, ja tas netiek īstenots. Katra likumdošanas detaļa ir jāīsteno, un tikai tad tā kļūst par īstenību. Protams, piedāvājot priekšlikumus, ir jāpadomā arī par īstenošanu, kā valsts īstenos šos eh, likumdošanas aktus. Protams, eh, tas ir jautājums, uz ko vienmēr ir jāatbild, piemēram, arī veicot likumdošanas ietekams izvērtēšanu, eh, vai šī likumdošana ir īstenojama, transponējama, vai tā ir realistiska, kā mēs to pārnesīsim uz konkrētu valsti, kā tā ietekmēs pilsoņu dzīves. kā Rota Bērens kundze teica, jā, ļoti pareizi, dalība valsts nevienmēr klausa Eiropas Savienībai, nevienmēr vēlas pieņemt visus noteikumus, tādēļ mums ir jāizteno labāki transponēšanas pasākumi un jāpadomā par to, cik um, realistiski ir šie priekšlikumi, vajadzētu padomāt par to, lai visas dalībvalsts sistēmas varētu īstenot šo likumdošanu, lai, uh, piemēram, iestāžu kapacitāte būtu pietiekama. Jā, mēs bieži vien diskutējam par to, kāda ir dzīve otrā pusē, kas notiek citās dalību valstīs, bet eh, vajadzētu arī palūkoties pašiem, eh, kas notiek pašmājās. Un jāpadomā par to, ko valstis vēlas darīt un ko nevēlas darīt, bet nevienmēr jau tās ir tāds jautājums, ko tās grib, ko tās negrib. Ir jādomā par prioritātēm, citreiz mums ir jāveic lielāks pārliecināšanas darbs, dalību valstīm ir jājūt spiediens no Eiropas Savienības un, protams, ir jāizveido arī šis cilvēka kapitāls un pareizie resursi. Paldies, dalīkungs, es saprotu, ka ir nepieciešama īstenošana, bet jūs varbūt nedaudz pārsteidzāties. Es būtu ļoti priecīgi, ja jūs tikpat pārsteidzīgs un ātrs būtu, runājot arī par likumdošanu nākotnē. Bet ko es vēlējos teikt? Es nevēlējos teikt, ka dalību valstis ir izvairīgas. Es vēlējos teikt, ka tās nevēlas šo likumdošanu, tās vēlas samazināt likumdošanas slogu, ir negribīgas pieņemt visus šos aktus. Ko jūs varētu darīt lietas labā, lai neskatoties uz dalību valstu tādu negribīgu attieksmi, tomēr varētu garantēt pietiekam augstu veselības aprūpas līmeni mūsu patērētājiem? Jūs būsiet jaunais komisārs, nu, ko tad jūs īsti varēsiet darīt, cik spēcīgs jūs būsiet šajā amatā? Strong. Es būšu spēcīgs. And uh, again, I believe that if one goes. Es Es, protams, uh, saprotu, ka var arī vērtēt man iepriekšējo darbību, to, kā esmu rīkojies savā dzimtenē. Es biju spēcīgs, eh, darbojoties arī kā ministrs Maltā, un dažreiz man pat uh, kritizēja par to, ka es esmu pārāk stiprs. Es domāju, ka mēs darām kaut ko vērtīgu, kaut ko nepieciešamu, un es nedarīšu neko nedarīgu. Es ļoti spēcīgi ticu tam, ko es daru, un es visu savu enerģiju, visu savus pūliņus ieguldīšu, lai kaut ko sasniegtu. Un es domāju, man ir vēl pietiekami daudz pūlēru palicis. Paldies, paldies! Mēs to tieši vēlamies no jums sagaidīt, saka priekšsēdētais Anna-Marija Vilta. Paldies, dalīkungs! Man pat tiešām bija ļoti liels prieks dzirdēt to, cik jūs esat apņēmības pilns, lai aizsargātu uh, patērētājus un arī esat gatavs, nu, nedaudz pacīkstēties ar dalību valstīm. Man ir jautājums par pārtiks produktu marķēšanu. Šis ir priekšlikums, kas tieši tagad tiek apspriests. Kā jūs garantēsiet to, lai informācija patiešām būtu akurāta un patiesībai atbilstoša? Bieži vien uzņēmumu uzskata, ka pārāk detalizēta smalka likumdošana tikai radīs papildus izmaksas un birokrātiskie slogu. Ko jūs varētu piedāvāt un kāds varētu būt harmonizācijas līmenis? Tālāk, eh, sastā un septītā nodaļa priekšlikumā par eh, nacionālajiem priekšnoteikumiem, obligātajiem priekšnoteikumiem un brīvprātīgajām schēmām. Es uzskatu, ka tas tikai fragmentēs tirgu, eh, radīs apjukumu patērētāju vidū un aizkavēs iekšējā tirgus attīstību, kā arī kropļos konkurenci. Cik ļoti lielā mērā jūs esat gatavs uh, savu pozīciju aizstāvēt dalību valstu priekšā būtu tāds spēcīgs komisārs un neļausiet tikai vadīties no tirgus interesēm, bet domāsiet par augstāku patērētāju aizsardzību. Paldies! Es, protams, saprotu, uh, ka ir ļoti daudz noteikumu un uh, kā tie ietekmē, protams, ekonomiskos spēlētājus, ražotājus Eiropas Savienībā. Un runājot par informāciju, kas jāsniedz patērētājiem, protams, šeit ir daudz uh, noteikumu, informācija sniegt ir uh, mūsu pienākums, un mēs to darām savu iespēju robežās. Ja mēs runājam par MVU uh, pretstatā lielajiem uzņēmumiem, es uzskatu, ka jo ir, uh, piemēram, tāda manevrēšanas iespēja ir eh, elastība, dalība valstis var šo likumdošanu izmantot pietiekami elastīgi. Mums vajadzētu šādu mm, kursu mēģināt ievērot arī nākotnē. Mēs, protams, vēlamies um, ieviest eh, politikas, kas eh, ļautu uzņēmumiem zelt, nevis mēģinātu kavēt to darbību. Protams, tas ir ļoti būtisks mūsu ekonomikas un labklājības uh, avots. Protams, ir jāuzlabo arī informācijas standarti, ņemot vērā to informāciju, ko sniedzam patērētājiem. Dalību valstis, eh, protams, apspriež eh, gan to, kāda atšķirība valda tirgos, kādas ir šīs brīvprātīgās schēmas. Es, protams, atkārtošu iepriekš teikto, bet uzskatu, ka mums ir. On the other hand, uh, Okay. So... Ir varbūt uh, jāmēģina harmonizēt šīs lielās atšķirības iekšējā tirgu, tas ir jāpilnveido, ir jāpadomā arī par saviem mērķiem un varbūt citreiz ir jāizmanto tāda pakāpeniska pieeja, nevis tā bums vienā mirklī jāmēģina visu atrisināt, ne, nedomājot ilgi par sekām. Protams, tā varētu būt pareizā pieeja. Mēs varētu E, pārliecināt cilvēkus, pārliecināt patērētājus par to, kas ir pareizais lēmums. Un tas ir galvenais. Paldies! Paldies par jūsu līdzsvaroto atbildi. Vēl kāds pretrunīgs jautājums ir tas, ka pārtikas produktu marķēšanā ir jānorāda arī izcelsmes valsts. Daudz cilvēku vēlas, lai pārtiks produktu būtu izsekojama, lai būtu izsekojama to uh, izcelsmes vieta, bet uh, nozara uzskata, ka tas nozīmē tikai papildus izdevums. Vai jūs uzskatāt, ka izcelsmes valsts ir jānorāda brīvprātīgā veidā, vai tam ir jābūt obligātam priekšnosacījumam, it sevišķi, ja mēs runājam par gaļu un zivīm? Es vēlētos jau iepriekš pateikties, ja būsiet uh, specifisks atbildot šo jautājumu. Es uzskatu, ka marķējums par izcelsmes valsti, nu varbūt tur varētu būt atkāps attiecībā uz zivu produktiem. Tas varētu būt eh, uz brīvprātību balstīts priekšnosacījums, bet eh, nedrīkst nekādā veidā maldināt patērētājus, jo ja patērētājs vienkārši tiek maldināts, viņam tiek eh, pūst migla acīs, nu tas nav patīkami. Protams, pašreiz nav nekādu plāni mainīt esošo situāciju, bet tā ir tāda pati realitāte, kā daudzas citas realitātes. Mums ir jāvirzās uz priekšu, mēs arī nākamo piecu gadu laikā vēlēsimies uzlabot situāciju, jo mums ir jādara daudz darbu, un es ceru, ka mēs to varēsim veikt arī kopīgiem spēkiem. Protams, Mums jāpadomā arī par galvenajām prioritātēm, par to, kāda programma būtu visveiksmīgākā, kā tā vislabāk varētu kalpot mūsu pilsoņiem. Un šo ideju noteikti paturēšu prātā. Paldies tagad Evelīna Gerbhārde. Paldies! Dalīkungs, jūs esat atbildīgs arī par precēm un pakalpojumiem šajā kontekstā ir jādomā arī par sociālajām tiesībām, eh, sasaistot tās ar patērētāju aizsardzību. Es darbojos iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības komitejā, un mēs esam patiešām ļoti norūpējušies. Ne jau tādēļ, ka jūs esat eh, amata kandidāts, uh, bet tādēļ, ka šeit notiek eh, tāda sadrumstalošanās runājot par patērētāju aizsardzību. Tā tad ir Barņē kungs, Krūzes kundze, Reidingas kundze, Tažānī kungs. Viņiem arī katram ir kāda daļiņa tieši no šīs politikas jomas, un tādēļ mēs esam patiesi nobažījušies, kā varētu šeit panākt labāku harmonizāciju, kā varētu sasniegt visus mērķus, ja šī pa pakete, šis portfolio ir tik ļoti sadrumstalots. Kā jūs varētu labāk organizēt darbu uh, Eiropas komisijā, lai varētu nodrošināt labāku saskaņotību, aizsargāt mūsu patērētājus? Un kā šī koordinācija varētu reāli izskatīties? Paldies! Es esmu komisārs atbildīgs par visu uh, patērētāju tiesību skarošo jautājumu koordināciju. Mums vajadzētu garantēt uh, ka visas diskusijas, kas norisinās padomē, eh, noteikti skars arī patērētāju aizsardzības jautājumus. Ja jūs runājat par fragmentāciju, jā, varētu teikt, ka viss, kas notiek kolēģijā un komisijā, visi portfolio īstenībā sevi ietver šo patērētāju dimensiju. Es, protams, eh, vēlētos garantēt, lai pilnīgi visi priekšlikumi, kas nonāks kolēģijas priekšā, varētu arī sniegt pievienoto vērtību, katrā ziņā vienmēr paturot prātā patērētāju intereses un labumu. Mēs vēlamies, lai patērētāji nekad netiktu aizmirst, lai viņi justos Uh, aprūpēti. Es pats uh, būšu tāds kā uh, patērētāja aizsardzības sargātājs, šo likumu sargātājs. Un, protams, manā portfolio varbūt patērētāji ieņem vislielāko vietu, vislielāko lomu, bet tie ir iekļaut arī, šis jautājums ir iekļaut citos portfolio, piemēram, arī finanšu portfolio un tā tālāk. Protams, Tā ir laba pieeja, jo tikai tā mēs varēsim garantēt, ka patērētāju perspektīva vienmēr būs mūsu darba kārtības augšgalā, ka tā nekad netiks aizmirsta. Pieņemot pilnīgi jebkuru likumdošanas aktu, tas ir kas labs, eh, tas nav nekas aplams. Un mēs, protams, koordinēsim visus savus centienus, un es pat neesmu nobažījies. Īstenībā tas viss ir ļoti spēcīgi atkarīgs no jūsu uh, darba veida. Es pats esmu apņēmības pilns eh, šo koordināciju veikt pēc labākās sirdsapziņas, un tāpat es ceru, ka es varēšu pie jums atgriezties, nu, un darīt to visai bieži, un ar jums sarunāties, diskutēt. Un, ja eh, es netikšu eh, ieņemts ja es netikšu iecelts par kandidātu, nu, tad es tomēr ceru, ka jūs paziņosiet, kur kaut kas ir nogājis greizi. Paldies! Papildi jautājums! Es eh, ļoti ar lielu gandarījumu uzklausīju jūsu vārdus, un es ceru, ka tā arī notiks, ka tas eh, kļūst par realitāti. Man ir papildi jautājums. Eh, ar Barozo kungu arī bija eh, ļoti daudz diskusiju par koordināciju, un pirms divām dienām es uzklausīju Redingas kundzi, un man radās iespējas, ka viņa ir atbildīga par šo koordināciju. Tātad es labprāt vēlētos eh, nu, saņemt kādas garantijas, ka tieši jūs būsiet šis koordinators, jo man šķiet, ka ja patērētāji, ja jūs būsiet tāds patērētāja aizstāvs, ja jūs būsiet atbildīgs par šiem jautājumiem, tad patērētāji būs ļoti labās rokās. Man ir bijušas diskusijas ar Barozo kungu, viņš man paskaidroja, ko ietver šis portfolio, kāds izstīsies mans portfels, kā patērētāja aizsardzības komisāram, un es eh, varētu garantēt, ka tā arī būs. Paldies, tagad Kurts Lehners. Komisāra eh, amat kandidāta kungs, Ļoti daudz tika runāts par patērētāju aizsardzību, bet bieži vien runājot par patērētāju aizsardzību izskan vārds kontroli, runājot par uh, tiesību ievērošanu, par valsts iejaukšanos. Uh, un eh, ko jūs uzskatāt, bet eh, galvenokārt es vēlos pavaicāt par konkurenci. Kāda ir konkurences un patērētāja aizsardzības saistība? Protams, patērētājs ir pietiekami izglītots, viņš ir eh, nobriedis, pats pieņem savus lēmumus, un mums vajadzētu arī par to padomāt. Un patērētājiem nevienmēr vajadzētu veikalu plauktā ķert lētākos produktus, bet padomāt arī par kvalitāti. Protams, ir arī tradīcijas, ir subsidiaritātes princips, un eh, ne visur tiesībām ir jābūt identiskām. Cik lielā mērā jūs vēlaties arī veikt tādu izvērtējumu par eh, ieguvumiem un izmaksām, ņemot vērā patērētāju tiesību ieviešanu, jo bieži vien eh, patērētājiem pašam tad gal galā ir jābūt maksātājiem. Viņš samaksā par to, ko viņš ir saņēmis, varbūt eh, tiešā veidā vai varbūt tādā tas nonāk mm, pie viņa ne tiešā ceļā, bet tā tas notiek. Paldies! Ja mēs runājam par konkurenci, jūs ļoti pareizi uz to norādījāt, tad ir jānāk par cenu un kvalitāti Neskatoties uz to, es uzskatu, ka mūsu sistēmā eh, kvalitātes jautājums bieži vien tiek neutralizēts, jo mēs eh, vēlamies garantēt, lai pilnīgi visas preces, kas nokļūst mūsu tirgos, būtu kvalitatīvas. Ja jūs eh, neutralizējat kvalitātes jautājumu, domājot par to, ka viss, ko mēs ēdam, ir nekaitīgs, visi arī nepārtiks produktu, rūpniecības preces ir nekaitīgas, tad uh, jautājumi par cenām kļūs aizvien svarīgāki. Ir kvalitāte un ir kvalitāte. Tā tad ir minimālā kvalitāte un kvalitāte, kas augstāk par šo minimālo kvalitāti. Un īstenībā patērētājs būs cilvēks, kurš veiks izvēli, ko tad īsti pirkt. Īstenībā tās ir uh, iekšējā tirgus priekšrocības, jo patērētājs varēs izvēlēties no veselas produktu gammas, būs ļoti plašs Eh, dažādu kvalitatīvu produktu klāsts, ir eh, daudz dažādu cenu, un tātad patērētāji ziņā ir izvēlēties, ko tad īsti iegādāties. Nav neviena papildu jautājuma. Tagad būs trešā jautājuma kārta. Un tagad pirmā rada Vīle Morkunaite, lūdzu. Manas pirmininkē, eh, garbamas es paskatu. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kandidāta kungs, eh, mans jautājums ir saistīts ar pacientu tiesību direktīvu un pacientu mobilitāti pāri robežām. Manuprāt, tie ļoti svarīgi jautājumi. Direktīva būtu ļoti noderīga Eiropas Savienībai, jo vienas no patērētāju tiesībām ir piekļuve augstas kvalitātes medicīnas pakalpojumiem. Direktīva varētu kalpot par labu piemēru Eiropas Savienības iedzīvotājiem, demonstrējot, kā Eiropas Savienība ietekmē viņu ikdienas dzīvi. Es jūs rosinātu būt aktīvākam, meklējot uh, kopīgas nostājas ar dalību valstīm un arī ar Eiropas parlamentu. Parlaments ir ieguldījis lielas pūles darbā pie šīs direktīvas, un ziņojums, eh, kas tika pieņemts parlamentā, kalpoja par pozitīvu politisku signālu par eh, direktīvas eh, vajadzībām. Es vēlētos paust savu pateicību Grostēt kundzei kas ieguldīja lielu darbu pie direktīvas. Komisāra kungs, eh, kāda ir šīs direktīvas loma jūsu politiskajā darba kārtībā un kādas ir jūsu apņemšanās šajā jomā? Arī es uzskatu, ka darbs ar šo dokumentu ir jāturpina un mm, padomē ir notikušas debatas, esmu lietas kursā par problēmām, kas tur tika aktualizētas. Um, Mans priekšgājējs arī ir ieguldījis lielas pūles, eh, nodrošinot to, ka šis Eiropas projekts eh, progresē, un arī es vēlētos nodrošināt eh, to, ka mēs panākam sapratni un veidojam efektīvu politiku pacientu tiesību un mobilitātes jomā. Kā jau man informēja, Spānijas prezidentūra ir norādījusi, ka tā ir cieši apņēmusies strādāt pie šiem jautājumiem savā pilnvaru periodā. Mani pirmie pasākumi, ja mani apstiprinās šajā amatā, būtu tikties ar Spānijas veselības ministru. Spānija šobrīd ir prezidējošā valsts. Un mēs mēģinātu rast kopsaucējus. Es ceru, ka es varēšu sniegt savu ieguldījumu šajā dokumentā un ceru, ka mēs varēsim ļoti strauji virzīties uz priekšu. Paldies par jūsu atbildi. Es ceru, ka šīs problēmas tiks atrisinātas tuvākajā nākotnē. Paldies. Vilmotas kundze. Komisāra kandidāte. Um, es apsveicu uh, Digi Senko aktualizēšanu veselības uh, jautājumu gadījumā. Dalī kungs, kā jūs nodrošināsiet to, ka farmaceitiskā nozare izstrādās uh, drošus līdzekļus, kā ārstēt dzīvību apdraudošas slimības? Uh, un kā jūs nodrošināsiet to, ka šie medikamenti ir pieejami un arī cenas ziņā pieejami un efektīvi visiem Eiropas iedzīvotājiem? Manuprāt, te jūs skarāt jautājumu, kas attiecas uz eh, medikamentu pieejamību, piekļuvi tiem un arī medikamentu cenu. Veids, kā šīs lietas panākt, ir ir cīnīties par šiem jautājumiem, kas ietilpst mūsu pamatinteresēs. Mums jāpievēršas kvalitātei, ja mēs vēlamies, lai mums būtu labi medikamenti, kas ir pieejami visiem. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai, lai farma un arī mēs eh, mēģinātu kopīgi rast veidu, kā panākt vēlamo rezultātu. Te nav nekādas maģijas, te ir politika, un mēs visi saprotam, ka vienošanās eh, nenotiek tāpēc, ka kāds mēģina izdarīt pakalpojumu citam. Ir jābūt kopīgai sapratnei, kuras pamatā ir izpratne, kā strādājot pie šīm jomām mēs nevaram zaudēt. Mums jāpārliecina farma, kā arī viņi var gūt labumu un eh, ka arī viņi var mums palīdzēt sasniegt šos mērķus. Un līdz ar to es domāju, ka situācija varētu ievērojami uzlaboties. Paldies par šo atbildi. Ņemot vērā intensīvo lobēšanu, ko no farmacētiskās nozars mēs visi pieredzam, kā jūs plānojat nodrošināt to, ka tiek eh, uzklausītas arī, uzklausīt arī pacientu balss? Eh, pirmām kārtām es paļautos uz jums, parlamentāriešiem, lai jūs e, nodrošinātu to, ka beidzot e, vēl bez e, lobēšanas, par kur ir runa, jūs arī savu perspektīvu aktualizējat. Man ir pārliecība, ka Es piedzīvošu no jums eh, atbilstošas reakcijas un atgriezenisko saiti, un eh, tas nebūs no farmaceitiskās nozares. Farmaceitiskā nozara var pat par sevi pastāvēt. Jūs esat cilvēku pusē. Un pēc maniem ieskatiem. Tā, tā būtu tā izpratne, ko es gribētu panākt. Un, protams, es labprāt arī paļautos uz pacientu organizācijām. Paldies. Nākamais jautājums ir no Maltas, Lois Grehs. Dalīkungs. Uh, paraugoties uz uh, atbildēm, kas uh, tika iesniegts parlamentam. Jūs norādījāt, ka ir vajadzīgas eh, pastiprinātas konsultācijas, eh, kas radītu efektīvāku nostāju. Situācija ir grūta virknē dalību valstu, un, kā jau jūs zināt, eh, piemērs tam ir Maltā notikušais saistībā ar, saistībā ar autoreģistrāciju. Cik es zinu, jūs atbalstāt to, ka Eiropas Savienība pieņem noteikumus attiecībā uz šo kolektīvo atlīdzināšanu patērētāju labā. Varbūt jūs varētu pastāstīt par pasākumiem, ko plānojat veikt. Varbūt jums ir kāds priekšlikums, un es ceru, ka tas nāks klajā ātri, ņemot vērā to, ka šī tēma ir bijusi Eiropas Savienības darba kārtībā jau tik daudz gadu. Es atbalstu Es atbalstu kolektīvo sūdzības apmierināšanu attiecībā uz patērētājiem, un Samko ir ļoti uh, lielu darbu ieguldījis uh, šajā jomā. Faktiski viņi jau ir pabeiguši ietekmes novērtējumu uh, priekšlikumiem, kurus viņi ir izstrādājuši. atzinumi par šiem priekšlikumiem uh, tika komentēti, un mēs strādājam pie šiem komentāriem. Tāpēc, uh, saskaņā ar maniem novērojumiem, jau notiek virzība ceļā uz risinājumiem. Tomēr, kā jau jūs zināt, uh, vēl viena uh, vēl viena procedūra attiecībā uz eh, kompensāciju patērētājiem eh, tiek eh, izstrādāta jau komisijas pusē, no ģenerāla direktorāta puses, un mums nevajadzētu tā, tā slimīgi un aizdomīgi uztvert šos abus tiesību aktus, kas tiek izstrādāti uh, Manuprāt, eh, mums vajadzētu izmantot mums, mūsu rīcībā esošo laiku, lai eh, koordinētu rīcību. Arī Redingas kundze, manuprāt, vajadzētu iesaistīt. Un strādāt pie tā. Es arī uzskatu, ka, ņemot vērā to, ka mēs šeit runājam par patērētāju aizsardzības tiesību aktiem, un tostarp arī par patērētāju aizsardzību pret negodīgu tirzniecību. Es uzskatu, ka šie jēdzieni nedaudz atšķiras, un tāpēc um, te ir vajadzīgas divas atsevišķas koncentrētas pieejas. Uh, Tajā pašā atbildē rakstveidā jūs norādījāt, ka, lai patērē, lai iedzīvotājiem būtu iespējas, viņiem ir jābūt vairāk informācijas. Vai jūs varētu norādīt, kādus pasākumus jūs esat gatavs veikt, lai nodrošinātu to, ka iedzīvotājiem nonāk, piedzīvotājiem nonāk informācija, kas nav maldinoša un kas nav arī reklāma? Es jūsos uzmanīgi klausījos, kad jūs teicāt, ka patērētāju aizsardzība, tostarp neaizsargātāko patērētāju aizsardzība, ka te būtu jākļūt par pamatu darbam. Kād būtu jūsu centieni komisāra amatā, lai īstenotu šīs vajadzīgās pārmaiņas? Mēs citīgi strādājam, un komisija citīgi strādā pie tā, lai nodrošinātu, ka patērētājiem sniegtā informācija ir pareiza. Piemēram, iniciatīva attiecībā uz eh, prasībām veselības jomā, uz informāciju veselības jomā. Mēs vēlamies pārliecināties, lai jebkāda informācija, ko ražotājs sniedz, piemēram, veselīguma norādes būtu pareizas. Te man būtu jāmin uzraksti uz cukuru iepakojumiem, uz kuriem teikts, ka cukurs varētu palīdzēt jums zaudēt svaru. Mēs pētam šīs veselīguma norādes un uh, mēģinām nodrošināt to, ka tās ir pareizas un precīzas. Šis process aizņem ilgāku laiku nekā sākotnēji gaidīts? Es mēģināšu atbildēt. E, jā, paldies, um, Suzana Rotova. Dobrý den, pane Dali, vítám vás mezi námi. E, la, labvakar, Dali kungs. Mans jautājums ir par bērnu aizsardzību pret uh, bīstamiem izstrādājumiem, kas ir pārpludinājuši Eiropas Savienības tirgu. Es sadarbojos ar ekspertiem, kas strādā pie minimālajiem standartiem, kuri būtu obligāti Eiropas ražotājiem un uh, Āzijas izstrādājumu importētājiem. Mums ir standarti, kas reglamentē gurķu formu, bet te pašā laikā mums nav nekādu obligāto normu attiecībā uz ortopēdiskiem apaviem un bērnu apaviem. Komisāra kandidāta kungs, vai jūs būtu gatavs ieviest eh, minimālos standartus apaviem, kas paredzēti mazākiem eh, vai lielākiem bērniem, jo slikta apavi rada neatgriezniskus bojājums pēdām un mugurkaulam? Kāds ir jūsu plāns attiecībā uz bērnu aizsardzību globalizētā pasaulē? Viena no Eiropas iedzīvotāju neaizsargātākajām grupām ir bērni, un tie ir ļoti tuvi manai sirdī. Mums ir jāaizsargā bērni, un, un mēs nekādā veidā nedrīkstam pieļaut viņu eksploatāciju. Tostarp arī pārliecinot viņus gribēt uh, spīdīgus uh, un krāšņus izstrādājumus, kas varētu nodarīt viņiem ļaunumu. Eh, saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju visi Eiropas standarti attiecas arī uz izstrādājumiem, kas tiek ievesti no trešajām valstīm. Tātad šie standarti attiecas arī uz to, ko mēs importējam. Ja ir standarti, kas reglamentē apavu un rotaļlietu, jomu. Manuprāt, par to jau notiek diskusijas, un ir jānonāk pie minimālajiem standartiem, kas ir vajadzīgi, bet es pielikšu pūles, lai uzraudzītu, ka ir standarti, kas aptver visu importu un jo īpaši izstrādājumus bērniem. Paldies! Mums ir standarti, kas ir piemērojami rotaļlietām, bet ne bērnu apaviem, un es ticu, ka jūs gribēsiet ar mums sadarboties šeit. Jā, es pavisam noteikti ar jums sadarbošos šajā jomā un citās jomās, lai, kā jau es teicu, nodrošinātu to, ka izstrādājumi, kas nonāk pie mūsu bērniem, ir lietošanai droši. tas nu būtu skaidrs un tas būtu ļoti apsveicami. Toņa Manders. Paldies, priekšsēdētāji. Dalīkungs, politiķi reizēm pārāk as reaģē, kad runa ir par patērētāju aizsardzību, un tāpēc e, ir pārmērīga informācija, milzīgs administratīvais sloks. Barozo kungs vēlas samazināt administratīvo slogu par 25%. E, informācijas iegūšanai man patīk izmantot internetu, tīmekļa vietnes, kur ir atsaucas numurs izstrādājumam, un tas ievērojami atvieglo dzīvi. Mm, tāpat tas attiec uz tekstilu nozari, uz uh, dzeramo ūdeni. Mm, Informācija, informācijas ir pārāk daudz, un patērētāji nav ieinteresēti visā tajā. Un uh, Tāpat arī tiek mēģināts eh, definēt kaut kādas prakses, kuras eh, nozarē ir obligāti jāpielieto. Vai jūs varētu pastāstīt, eh, kur jūsu portfolio parādās šis administratīvās sloga samazinājums par 25%, un vai jūs plānojat arī aktivizēt internetu izmantošanu informācijas sniegšanā patērētājiem, lai nebūtu tik liels lodz uz šiem marķējumiem uz produktiem? mēs um, izskatīsim jebkādu veidu, kā mēs varam sniegt informāciju klientiem, patērētājiem, eh, tā lai mēs būtu droši, ka šī informācija viņus sasniegs, kad viņi uh, nolems pirkt vai nepirkt izstrādājumu. Un pēc šī principa mums būs arī jāvadās. Uh, tāpat, piemēram, uh, Informācijas meklēšana internetā, man diemžēl jums uh, negribētos piekrist, cik daudziem cilvēkiem tad īsti ir piekļuve internetam, cik daudz cilvēki māk atrast internet, internetā informāciju, cik daudz cilvēki pārvalda angļu valodu, kas ir galvenā informācijas sniegšanas valoda internetā. Tāpēc eh, tas, protams, būtu vienkārši pateikt, ievietosim informāciju internetā un kas gribēs, tas to paņems. Manuprāt, tas nav taisnīgi pret patērētāju, un tas ir tā diezgan eh, tūvredzīgi īstenojot mūsu atbildību pret patērētājiem. Patērētāji jāinformē, un tāpēc panāksim to, ka viņi ir informēti. Arī es vēlos informāciju, kad es pieņemu lēmumus par pirkumu, un arī es mēdzu iepirkties. Es eh, sameklēju izstrādājumu, es paskatos, no kā tas sastāv, izlasu citu informāciju un izlēmju, vai iegādāties šo lietu vai nē. Informācijai jābūt pieejamai visiem mūsu patērētājiem un visā Eiropas Savienībā. Nav tā, ka es ieraugu izstrādājumu un, un, un, un, un tad saku, jā, paskatīsimies internetā, kāda informācija ir par šo izstrādājumu, un tad atgriezīsimies un to nopirksim. Uh, Manuprāt, tas nav pārāk ērti un nav pārāk labi pret pircēju. I... Uh, šķiet, ka cilvēki reaģē aktīvi uz šiem jautājumiem, bet mēs dzīvojam modernā sabiedrībā. Jūs norādījāt, ka jūs gribētu panākt lielāku profilaksi un to, lai būtu vairāk informācijas attiecībā uz bērnu izstrādājumiem. Es darbojos arī akadēmiskajā jomā, kur akadēmiķiem ir pieejama specifiska informācija attiecībā uz pārtiku. Un eh, t, pamatojoties uz to, mēs gribētu izveidot nodarbības bērniem pamatskolās. Un uh, iespējams, ka šī informācija varētu arī paplašināt viņu vecāku redzes uh, loku, kad ir runa par viņa ēšanas paradumiem. Uh, samazinātu veselības aprūpas izmaksas un veicinātu ekonomisko izaugsmi, vai jūs būtu ar mieru atbalstīt šādu bērnu universitāti pārtikas jomā? Atbalstīt kopā ar jau tā dalīkungs. Support, support a... Vai jūs vēlētos atbalstīt šādu bērnu universitāti pārtikas jomā? Paskaidro runātājs. Nē, ne, ne ar līdzekļiem, bet varbūt idejiski. It's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 E, man šķiet, ka manā valstī mūsu skolu mācību programmā, pat pamatskolu līmenī, bērniem tiek mācīts gatavot ēst. Tas gan nav universitātes līmenī. Uh, viņi, viņi var par sevi parūpēties, ja, ja, ja teiksim, ir augsts un viņi nevar iziet ārā paēst. Un, pamatojoties uz šo jautājumu, es atgriezīšos pie agrāk teiktā. Es strādāšu pie tā, lai nodrošinātu, ka izglītība un dzīvošanai vajadzīgās prasmes tiek mācītas mūsu skolās uh, tik aktīvi, cik vien iespējams. Nākamo jautājumu uzdos eh, deputāti no lauksaimniecības komitejas, un tā ir Elizabete Jēgle. Uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs, eh, kandidāta kungs. Es vēlējos pavaicāt par eh, pacientu standartiem, eh, par pārtiks produktu nekaitīgumu, par patērētāju aizsardzību, par to jau ļoti daudz tik runāts, bet arī vēlējos uzdot kaut ko par importu. Jūs teicāt, ka visi dzīvnieki ir jāaizsargā. Mēs noteikti jūs varētu atbalstīt šajos centienos. Tāpat, ja tiek runāts par uh, dzīvnieku klonēšanu, šeit ir jāpiemina arī patentēšana. Jūs tāpat vēlējāties eh, izstrādāt tālākas dzīvnieku veselības aizsardzības nostādnes. Kādi ir jūsu galvenie mērķi un kandidātu kungs? Vai jūs esat gatavs, ja tiek runāts par importu no trešajām valstīm, pastāvēt uz to, lai augstie Eiropas standarti tiktu ievērot arī šajā gadījumā un lai kontrols būtu pietiekams stingrs? Paldies! Before, I... Kā es jau iepriekš teicu, es esmu pārliecināts, ka par klonēšanu ir jārunā atsevišķi. Tas ir atsevišķi jautājums. Un mums ar to ir jākoncentrējas atsevišķi, nevis kā daļa no kaut kādas citas lielas direktīvas. Un es vēlreiz atkārtoju, un es esmu to jau apspriedis ar dažādiem dienestiem. Es jau teicu, ka nedēļas e, gada laikā mēs izstrādāsim šo visaptverošo ziņojumu, un visiem būs la, iespēja detalizēti izrunāt visas šīs lietas. Tā tad e, būs no ētikas komitejas, piemēram, ziņojums. Uh, piemēram, arī pārtiks aģentūra, ir atzīnus, atzinusi, ka produkti, kas iegūt no klonēšanas, e, ir droši, tie ir nekaitīgi cilvēkam, taču šeit ir citi ētikas aspekti, un tos arī viņi atzīst. Tātad mums par to ir jārunā. Mums ir jākoncentrēs šo jautājumu visiem kopā, un tad pēc tam jānāk klajā ar kaut kādiem secinājumiem, lēmumiem un tā tālāk.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 Vissvarīgākais ir, lai mūsu konkurentiem nebūs priekšrocība mūsu tirgū, jo viņi varēs eksportēt mums tikai tādas lietas, kas nav uh, neatbilst zemākiem standartiem. Uh, respektīvi, Galvenais princips ir nodrošināt, lai viss importētais būtu tād, tikpat, eh, atbilst tikpat augstiem standartiem, kā viss, kas tiek ražots Eiropā. Bet standarti savukārt tiek noteikti eh, uz balstoties zinātniskiem pamatiem, respektīvi galvenais princips ir, lai tas nebūtu kaitīgi patērētājiem. Jā, paldies. Un tālāk ceturtais jautājuma rauns un tālāk Mikolašikungs. Paldies par ļoti skaidrajām uh, un informētajām atbildēm kā referents par komisijas direktīvu par cilvēku orgāniem, kas domā transplantācijai. Es ceru, ka Spānijas prezidentūras laikā mēs panāksim vienošanos pirmajā lasīmā. Nu, tā ir cerība, jo Eiropā ir vajadzīgs šis likumdošanas akts. Es pats un vairums ēnu referentu jau esam nodefinējuši 13. panta principu, uh, par brīvprātīgu bezmaksas orgānu ziedošanu. Lai uh, nerastos nekādas uh, nevēlamas finanšu operācijas un nelegāla tirzniecība, lai respektētu pacientu un viņa integritāti, es gribētu jautāt jums, vai jūs esat gatavs aizstāvēt šo brīvprātīgu uh, bezmaksas uh, ziedošanas principu. Es neuzskatu, ka šeit vispār ir kāda problēma ar šo principu. Un es jums varu apgalvot, ka pilnībā atbalstu brīvprātīgu un bezmaksas ziedošanu. Paldies par ļoti skaidru nostāju. Un, lai būtu šāda vienprātība, un saskaņot pieeja visai veselības aprūpas jomai. Jautājums būs sekojošs. Vai jūs būsiet gatavs pārskatīt pašu šo principu, kur jūs tikko atbalstījāt arī citās direktīvās, kuras jau ir spēkā un darbojas, lai tas skaidrāk eh, parādītos? arī direktīvā par šūnām un audiem, kas tika pieņemta 2004. gadā. Es gribētu teikt tā, es šeit būšu ļoti, būšu ļoti pretimnākoši pret dažādiem priekšlikumiem, kas nāk no tādiem speciālistiem kā jūs, jo ir jādara viss, ko vien var darīt, lai šos principus iekļautu. Mums ir jābūt konsekventiem. Jo gal, galā uh, konsekvence ir politikā ārkārtīgi svarīgs moments. Mums ir jānodrošina tas, ka mēs esam konsekventi horizont, izmant, horizontāli, tātad izmantojot mūsu principus un vienādi tos piemērojot visās jomās. Paldies! Un tālāk Horst Šnelhārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Dalīkungs, Es vēlējos jums pateikties, ka jūs runājāt par klonētajiem dzīvniekiem, bet jums vajadzētu patiešām nopietni pārbaudīt, eh, lai piedāvātais priekšlikums būtu pietiekami efektīvs. Varbūt jūs varētu to apstiprināt. Uh, Kopš 2006. gada ir uh, Eiropas Savienībā arī higienas noteikumi, un uh, tas ir kas jauns. Mums izdevās arī e, pietiekam labu šo likumdošanu ieviest dalību valstīs, neskatoties uz to, ir jābūt uh, arī pāris laika pagarinājumam līdz 2013. gadam. Es nezinu, vai tas ir mērtiecīgi, vai jūs būtu gatavs ņemot vērā pagarināto uh, pārejas laiku, kas būs derīgs līdz 2013. gadam, vai jūs šo priekšlikumu varētu pārbaudīt kopīgi ar parlamentu, vai ir nepieciešams kāds izmaiņas. Tālāk, dalīkungs, es labprāt zinātu, ko mēs varētu darīt, lai samazinātu lielo veterināru deficītu, jo joprojām ir ārkārtīgi daudz dažādu dokumentu, bet uh, nepietiek darba spēka. Paldies, kā mēs to varētu atrisināt. Uh-huh. An... Ko mēs darīsim klonēšanas jautājumos, es jau to sacīju, mēs koncentrēsimies šo jautājumu. Different, um, uh, that, uh, are, are... Aplūkosim to no dažādām pusēm, protams, arī horizontāli skatoties, ko dara citi ģenerāli direktorāti, jo mums ir jānāk klajā ar kaut ko, kam ir tāda holistiska pieeja tad beig beigās jāpiedāvā kaut kas, par ko var, uz kā pamata var diskutēt. Es domāju, ka mēs nepieņemsim nekādas lēmumus, pirms mēs nebūsim ar jums visu izdiskutējuši. Tātad parlaments šeit ir jāiesaista lēmumu pieņemšanas procesā pēc iespējas agrīnāk. Es labāk veltītu vairāk laika diskutējot, izdiskutējot politikas ar jums, nevis tērēt laiku, lai strīdētos par kaut kādām politikām, ko es jums varētu mēģināt uzspiest no augšas. Es domāju, ka ir eh, ļoti rūpīgi jāizvēlās tas, par ko mēs konkrēti runāsim, lai šīs diskusijas būtu uh, auglīgas. Tādā gadījumā var būt daudz elastīgāka pieeja, un pēc iespējas vairāk, cil vairāk cilvēks mēs uzklausīsim, un tad uh, droši vien visdrīzāk nonāksim pie vienošanās, kas attiecas uz veterinārijas medikamentiem. Šeit arī jābūt ļoti uzmanīgiem. Es te gribētu runāt eh, tikai par um, anti bakteriālo rezistenci, tātad no rezistents pret antibiotikām. Un, diemžēl, mūsu uh, dzīvniekos šis process netiek pietiekoši kontrolēts. Paldies, papildi jautājums. Dalīkungs, es vēlējos jums atgādināt otro jautājumu par higienas regulu. Un e, pārējais laika noteikumi būs spēkā līdz 2013. gadam. Nedomāju, ka tas mums piedāvās labāk risinājumu. Mums vienkārši vajadzētu to pārbaudīt un kopīgi ar parlamentu nospriest, vai ir nepieciešams mainīt pārējais laika e, noteikums. Tāpat e, varbūt varētu nedaudz tādu kosmētisko remontu šai regulai paredzēt. Nu, varbūt kaut ko jūs varētu par to pateikt. Paldies. I don't know whether you talk, About... Nu, es īsti nezinu, par ko jūs runājat, par uh, medikamentu izmēģinājumiem uz dzīvniekiem. Nē, higienas regula, kas ir spēkā no 2006. gada. On the, on tell... Jā, Man ir jāiet dziļāk, eh, lai es varētu jums kaut ko atbildēt par šo konkrēto likumdošanas aktu. Vais Gerbers kundze nākamā. Godātais dalīkungs, man ir viens jautājums par pārtiks produktu politiku un Eh, ja mēs runājam par patērētāju aizsardzības politiku, vajadzētu panākt, lai mūsu patērētāji būtu pietiekami viedi un nobrieduši. Pēdējo nedēļu laikā mēs lasām dažādas ziņojumus par eh, pārtiks produktu imitējumiem, imitācijām, ko veids ražotāji, lai tikai varētu samazināt izmaksas. Es, piemēram, runāju par analogo sieru vai eh, šķiņķi. Un, uh, marķējumu direktīva paredz pietiekami plašu marķējumu pasākumu paketi, kas, nodarī, kas paredzētu arī to, ka marķēšana ir obligāta un patērētājs nedrīkst maldināt. Patērētājiem ir jāzina, kas tad īsti ir šajos pārtiks produktos, ko viņi īsti ēd. Mums vajadzētu padomāt par iniciatīvu, lai labāk varētu marķēt pārtiks produktus, tādā veidā izvairoties no imitācijām. Vai jūs varētu šādu iniciatīvu atbalstīt? Paldies! Is... Man attieksme pret imitētiem produktiem faktiski ir tāda, ka tas ir viltojums, tā ir krāpšana, un tāpēc mums ir jādara viss, ko mēs varam, lai pārliecinātos par to, ka mūsu pircējs nekrāpj. Viņi nevar domāt, ka viņi pērk kaut ko vienu, kad īstenībā viņi pērk kaut ko citu. Viņi nedrīkst domāt, ka pērk kaut ko labu, eh, ja būtībā tas viņus nogalina. Un atbildi ir jā, protams. Es šeit rīkošos ļoti ātri, lai pārliecinātos par to, eh, ka šeit būtu attiecīgs marķējums. Vielen Dank, das war eine sehr klare Aussage. Wir werden darauf zurückkommen. Paldies! Paldies, man šajā kontekstā ir vēl viens jautājums, ja mēs runājam par informētu un tādu pietiekam prātīgu pacientu. Par to jau tika runāts. Es vēlējos pavaicāt, vai jūs atbalstītu priekšlikumu izveidot datu bāzi internetā, tādu Eiropas datu bāzi vai nacionālas datu bāzes, lai varētu, eh, teiksim, E, cilvēkus informēt par dažādu slimību ārstēšanas iespējām, cilvēki varētu arī uzzināt kaut ko par medikamentu ražošanu. Man šķiet, patērētēm tas patiešām būtu no svara. Ir jau ļoti daudz informācijas internetā, bet tā nav kontrolējama un tā nav pietiekami laba. Vaisgerbers kundze īstenībā saskaņā ar noteikumiem pirmajā papildu jautājumam jātiec uz pirmo jautājumu, nevis uh, ir jārunā par pilnīgi kaut ko citu. Tagad došu vārdu Šaldemos kundzei. Jā, tak par det. Det er herovre. Jā, paldies priekšsēdētājs, šeit es sēžu. Dalīkungs, es uh, gribu teikt, ka tas, ko jūs mums sakat šodien, izklausās labi. Jūs tātad aizsargāsiet patērētājs un pacients, bet vai tas patiešām nozīmē, ka jūs varat apsolīt Eiropas patērētājiem, ka tad, kad jūs nāksiet klajā ar likumdošanas priekšlikumiem, uh, patērēta aizsardzības jomā, vai būs arī uh, patērētāji, kas zaudēs uh, kaut kādas klusās tiesības, kas tiem ir bijušas pirms harmonizācijas. Un tad varbūt uh, vēl detalizētāk es gribētu dzirdēt, vai jūs aizstāvat ideju par minimālu harmonizāciju vai pilnīgu harmonizāciju, tad, kad mēs runājam par patērētājiem Eiropā. Būtībā šis ir viens no jautājumiem mm, par um, patērētāju tiesību direktīvu, kurš ir jau nodots Redingas kundzei pārskatīšanai no viņas portfeļu viedokļa. Tātad runājot par to, vai pilna harmonizācija vai minimāla, es domāju, ka šeit ir uh, par ko pastrīdēties. Mans viedoklis ir cekojošs. Es domāju, ka šeit vajadzētu virzīties priekš tādiem piesardzīgiem soļiem, jo harmonizācija, tas varbūt nav tik svarīgi, svarīgāk ir konsekvence. Mēs nevaram vienā jomā teikt vienu otrā kaut ko citu, mums ir jābūt konsekventiem mūsu domāšanā tajā, ko, ko mēs daram. Ja mēs uzskatām, ka iekšējā tirgū ja mēs eh, ticam kopējam vienotam tirgumu, un ja mēs uzskatām, ka ir jābūt vienotām prasībām, un ja mēs domājam, ka patērētāja tiesības ir nozīmīgas mūsu iekšējiem tirgumam, tad, protams, ir jābūt veidam, kā harmonizēt šo tirku, cik vien tas ir iespējams. Kā es jau sacīju, jautājums par standartiem nav jaut sarunu jautājums. Nav jautājums par to, ko es varu dot un ko es varu saņemt. Bet jautājums ir par to, kāds ir standartizācijas pietiekams līmenis e, un kādu sagaida patērētājs Eiropā, vai viņš būtu Bulgārijā vai Somijā vai kur citur. Un kāds lūk ir šis standarta līmenis, kas mums būtu jānodrošina saviem patērētājiem. Es domāju, mums šeit ir jābūt tādiem atvērtiem pret šo koncepciju. Un tad, kad kāds runā par iegūtām tiesībām, es domāju, ka šobrīd patērētāju organizācijas, starp citu, ļoti daudz strādā tieši pie šiem jautājumiem bet uh, tiesību iegūšana ir process, tas ir demokrātisks process katrā valstī, taču no otras puses ir arī daudz labuma, ko var gūt no uh, kopējā tirgus. Un tāpēc ir jāizsver, kas tad ir uh, nepieciešamāks, un tam ir jābūt uz uh, sarunu galda. Jā, paldies. Es jūs sapratu, bet jautājums būtībā nav par patērētāju direktīvu. Es domāju par likumdošanu, ko jūs sagatavosiet. Ja jūs kaut ko piedāvāsiet likumdošanu, kas prasa pilnu harmonizāciju, tā tad es saprotu jūs atbild tā, ka tomēr būs pilsoņi, kas zaudēs tiesības, kuras tiem jau ir. Ja man ir jāpieņem lēmumi par likumdošanu, kas ietekmēs iekšējo tirgu, un par jautājumiem, kas būs svarīgi patērētājiem, jā, tad es drīzāk izvēlēšos to, kas nāk par labu kopējam tirgum, jo es esmu pārliecināts, ka ilgtermiņā no tā labumu gūs patērētājs. Ja tas nozīmēs harmonizāciju, tad es par to izlēmšu. Un tas ir tas, kam es ticu. Es uzskatu, ka tās ir problēmas, ar kurām mums politiķiem ir jāsaskarās. Mēs e, šeit strādājam ar e, ļoti dažādām kopienām, e, kam ir savas atšķirīga kultūra, atšķirīgi paradumi, uh, laiks, kuros šīs tradīcijas ir veidojušās un tā tālāk. Un e, mums ļoti sarežģīti ir meklēt risinājumus, kas nāk par labu visiem, un to mēs cenšamies izdarīt patiesā nozīmē. Ja, piemēram, tas tirgum nāk par labu, tad kāds var varbūt e, vinēt, e, zaudēt kaut ko, taču gūt tādu pieeju priek pieeja tādiem produktiem un par tādām cenām, kādas šobrīd tās nav eh, pieejamas. Mums nevajadzētu teikt, tas ir viens vai otrs. Jim Nicholson, the next one. Uh, thank you very much, Chair. Tālāk lūdzu. Nākamais runātājs. Nikolsona kungs. Jūs tātad sacījāt, ka e, mēs raugāmies uz to, lai būtu mums visstingrākie kvalitātes standarti, mums ir arī stingri veselības standarti. Kā jūs pārliecināsieties e, par to, vai e, Eiropā neieplūst preces, kas neatbilst tiem augstiem standartiem, kāds mēs izvirzām šeit? Un kā tad ir ar PTO, un ko jūs domājat par ģēmo importu Eiropas Savienībā? Mums nevajag efektīvāku licencēšanu Eiropas Savienībā. Uh, Un eh, vai jūs eh, nesat pret eh, Brazīlijas lielopu gaļas importu, jo viņu audzēšanas standarti neatbilst tam, ko liek ievērot Eiropai, un ko darīt ar elektronisko kratālī izmantošanu, piemēm, kazu un aitu audzētājiem, kuriem tas ir ļoti neizdevīgi apvienotajā karalistē? Only two minutes. Man ir tikai divas minūtes, atcerieties, lūdzu. Es atkal atkārtošu to, ko es teicu. Pamatprincips ir sekojuši. Pārtika, kas ienāk Eiropas Savienībā, vai tie ir uh, augļi vai brazīļu gaļa, atbilst tiem standartiem, ko prasa Eiropas Savienība. es neesmu vēl oficiāli amatpermo, uh, eh, amatpersona, bet es nepieļaušu, ka jebkāda pārtika, lai arī kāda tā nebūtu, būtu sliktākas kvalitātes, neatbilstu uh, attiecīgiem standartiem, kādas mēs esam noteikuši paši saviem ražotājiem. Tas ir princips. Es zinu, ka realita, kas tad notiek un kāpēc tiek runāts par Brazīlijas lielopgaļu. Jāsaka, ka šeit uh, Brazīlijas uh, ražotāji, uh, kas eksportē lielopu gaļu uz Eiropu, tiek īpaši certificēti, uh, un viņi tiek, eh, ja, un ja šis konkrētais ražotājs pierāda, ka viņš ražo saskaņā ar Eiropas standartiem, tad viņam atļauj šo eksportu uz Eiropas Savienību, kas attiecas uz eh, eh, tātad aitu marķēšanu. Tad tā ir spēkā kā prasība jau sākot ar šo mēnesi, Un es zinu, ka daudzās valstīs tas jau kaut kādu laiku tiek darīts. Bet šī direktīva šobrīd tiek uh, ieviesta. Ja mēs redzēsim redzēsim, kā attīstās kaut kāda negatīva elementa, tad, protams, eh, sekas var pārskatīt, bet uz šo brīdi nostāja tāda ir, kā aitu eh, elektroniskās marķēšanas direktīva ir spēkā, un tā būs pagaidām spēkā. Tālāk Mārtiņš Hoizlings. Dalīkungs Barozo kunga priekšlikums bija tāds, kad eh, līdz valstis pašas varētu atstāt savā ziņā jautājumu vai audzēt ģenētiski modificētas kultūras vai nē. Īstenībā mazajā Eiropā ir grūti novilkt kaut kādas robežas, un ja tās ir novilktas, tad tās arī uzturēt. Eh, vai jūs varētu atbildēt, eh, vai arī, teiksim, uzņemties atbildību par šādu renacionalizāciju un kā tādā veidā izvairīties no konfliktiem otrām kārtām? Parlaments ļoti ir daudz iestājas par eh, sēklu sējumu aizsardzību. Vai jūs varat eh, pievienoties Eiropas parlamentu nostājā šajā jautājumā un darīt visu iespējamo, eh, kas ir nepieciešams, lai varētu izvairīties no ģēmo piemaisījumiem? Paldies! Again on this subject. Jā, atkal par šo pašu tēmu. Es tikai dažas nedēļas esmu strādājis pie šiem jautājumiem un iepazinies ar šiem dokumentiem. Es dzirdu ļoti atšķirīgus viedokļus. Un nav vienprātīgi viedokļi. Viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Pat šeit parlamentā. Un tieši tādēļ atkal šis ir tas jautājums, par ko ir plaši jādiskutē. Arī par ģēmo Es, protams, ka tieši ar jums diskutēšu par šiem jautājumiem un cerams, mēs nenonāksim pie sasteidzinātiem secinājumiem. Šis te neskaidrības līmenis par šiem jautājumiem, tas nevienam, protams, par labu nenāk. Bet es uzskatu, ka mums ir patiešām jārīkojas eh, pietiekami ātri. un jānonāk pie uh, risinājumiem, kas ir droši un realizējami, jo drošība, nekaitīgums tas ir pats svarīgākais. Un tad visi varēs arī to pieņemt uh, kā tādu pareizu virzību tālāk. Paldies, un tālāk mūsu piektais saruna rauns un Kristofers Fjellners nākamais. Paldies! Man ir prieks dzirdēt, ka jūs vēlties eh, papildus informēt eh, patērētājus, lai viņi varētu pieņemt eh, informētus lēmumus un uh, arī uz pacientiem jūs eh, to it kā gribat eh, attiecināt, bet es gribētu jūs brīdināt, ka jūs dzīvosieties daudzos ienaidniekos no dalībvalstīm. Runājot par patē, eh, pacientiem, īpaši tiem, kam ir retas slimības un smagas slimības, viņiem ir jābūt iespēja izpētīt šīs iespējas, saņemt ārstēšanu un Mēs mēģinām šo te priekšlikumu parlamentā pieņemt jau astoņus gadus. Jūs sacījat, ka jūs vēlties izvērtēt eh, šo te paketu vēlreiz, un ko jūs cenšaties panākt ar šādu pārskatīšanu? Es piekrītu, ka mazākas uh, farma pakotnes, uh, mazāk pretrunīgos jautājumus varbūt tiešām varētu arī pieņemt, bet uh, es domāju, ka šo daļu, kas attiec uz pacientu informēšanu, uh, Eh, nevajadzētu atlikt eh, bezjēdzīgi un nevajadzīgi gari. Jā, ziniet, es jau sen darbojos politikā, un es esmu bijis situācijās, kad man ir jāpieņem ļoti nepopulāri lēmumi savā valstī, piemēram, uzspiežot uh, nodokļus, es biju finanšu ministrs, liberalizēt ekonomiku, es biju finanšu un tirzniecības ministrs, uh, un liberalizēt arī citus jautājumus Maltā. Diemžēl šādās te uh, amatos iedzīvošanās ienaidniekos vienkārši kļūst daļa no darba. Protams, tas mani nebiedē un tas mani nenovirzīs no uh, tā ceļa, kuru es uzskatu par nepieciešamu. Uh, Protams, ka jūs eh, varat iedzīvoties nedraugos tā vai citu iemeslu dēļ, bet jums ir jāzina, ka jūsu virziens ir pareizs, ka jūs virzieties pareizajā, virzaties pareizajā virzienā. Un tāpēc vienkārši ir jāstrādā. Kas attiecas uz pacientu informācijas, priek, informēšanas priekšlikumu pārskatīšanu. Man ir jāpagaida eh, šis te izvērtējums, lai es varētu runāt par to, kas no tā viss nāks ārā, tā kā jums ir jābruņojas ar pacietību. Es esmu pacietīgs, bet es gribu zināt, kāpēc ir ja vajadzīga šī pārskatīšana. Un Man ir prieks dzirdēt, ka mums ir komisārs, kurš ir gatavs stāties pretī, tā teikt, vai uzņemties cīņu. Un es gribētu, lai šajā eh, ļoti jūtīgajā jomā mēs nevienotos uh, nu, par vismazāko kop, iespējamo kopsaucēju, kā mēs diemžēl ļoti bieži darām. Es tātad gribētu, lai jūs tiešām turaties eh, pie savām pozīcijām un cīnaties. Es vienkārši gribēju zināt, kāpēc šī pārskatīšana. Šajā pārskatā, pārvērtēšanā mēs gribam pārliecināties par to, ka varbūt ir uh, krasāk jānorobežo uh, uh, informāciju no reklāmas. Mēs nevēlamies uh, pakļaut cilvēkus tādam riskam, uh, ka viņi, pa, viņi cieš no kaut kādas uh, saslimšanas, un mēs nevēlamies, lai viņus piespiež precēt produktus, kas nemaz viņiem var nenākt par labu. Tāpēc šeit mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, un tādēļ es pastāvēšu to, ka ir ļoti skaidri jānobežo, jāro, jānorobežo informācija un reklāma. Un tad ir arī jāizlemj, kāda informācija tad pacientam ir vajadzīga, kad, kādā brīdī un kura informācija ir nepieciešama jo varbūt tāda situācija, kad mums būs cilvēki, kas pieņem lēmumus par savu veselību, nekonsultējoties ar mediķi. Un tas jau var būt ļoti bīstami. Tātad eh, šīs lietas es jums tiešām gribētu apspriest. Paldies, un tālāk Estrēlas kundze. Paldies, Dālīkungs Veselības eh, jautājumos eh, mūsu pilnvars ir diezgan samazināts. Saskaņā ar Lisabonas līgumu mēs varam gan rīkoties eh, specifisku saslimšanu gadījumos, uz ko konkrēti jūs koncentrēsieties. Es būtu pateicīga, ja arī reimatiskās saslimšanas būs jūsu prioritāšu sarakstā? Uh, nu, līdz šim es, man ir izveidojies tāds viedoklis, ka es drīzāk kon, gribētu koncentrēties uz veselības rādītājiem, nevis uz uh, konkrētām saslimšanām. Ņemot vērā to ierobežoto finansējumu, kas ir mūsu rīcībā, manuprāt, ir ļoti svarīgi pārliecināties par to, uh, lai nodrošinātu to, lai mēs e, vērstos e, pret e, slimību cēloņiem. Es neesmu ārsts un es te nemēģinu sniegt medicīniskās konsultācijas, bet runājot par veselības uh, rādītājiem, e, tad jāsaka, ka tie tādi horizontāli rādītāji, piemēram, aptaukošanās var novest pie sirds asinsot sistēmas saslimšanām, pie e, ļaunprātīgiem audzējiem un tā tālāk, koncentrēšanās uz jau konkrētām diagnozēm. Es domāju, ka tas dotu mums tikai ļoti īstermiņu un ļoti šauru iznākumu. Uh, Kamēr eh, runājot par eh, veselību, par, par tiem rādītājiem, kas nosaka veselību, ja mēs skatītos uz prevenciju, tad eh, faktiski mēs ātrāk nonāktu pie veselības, jo ir daudz vieglāk nodrošināt prevenciju. Jo, ja mēs to uh, salīdzinām ar pašreizējām terapijām, ar ārstēšanu, tad, protams, prevencija ir daudz vienkāršāka un efektīvāka. Un es domāju, ka mēs varam darīt daudz labāk un daudz vairāk kopā visās Eiropas valstīs, tātad eh, cīnoties pret eh, faktoriem, kas apdraud veselību. Liels paldies! Protams, ir dažādas rīcības programmas cīņai pret eh, vēzi, un tā tālāk, eh, bet, protams, daudz ko vēl ir iespējams darīt. Eh, Haidara Ūle, lūdzu. Paldies, Dalī kungs. Jūs teicāt par to, ka ir eh, jārunā par informēto patērētāju un arī likumdošanas īstenošanu, bet tirgus netiek pietiekami labi kontrolēts un pāraudzīts. Daudzas dalību valstis nedara pietiekami daudz, un divas dalību valstis ir apņēmušās darīt ko vairāk lietas labāk. Ko jūs varētu uh, darīt, uzņemties, lai varētu garantēt labāku tirgus pāraudzību Eiropas Savienībā un arī pasargāt patērētājs no kaitīgām, um, kaitīgiem izstrādājumiem, piemēram, kaitīgām rotaļlietām. Tālāk, runājot par caurskatāmību, komisijā ir ārkārtīgi daudz iekšējo komiteju, un mums īstenībā nav skaidrs, kas tad īsti sēž šajās komitejās un ko cilvēki tur īsti dara. Varbūt jūs varētu parūpēties par augstāku caurskatāmības līmeni un piedāvāt arī biežāk dažādu rezultātu apkopojumu un sekojošu publikāciju. Tālāk. Den Ordnungsausschüssen besteht das Problem, dass die Zusammensetzung ir eh, tādi nepa, nepazīstams komitejas, mēs tur nepazīstam nevienu cilvēku, un eh, ir arī mazā un vidējo uzņēmumi, ko, komitejas varbūt, ka varētu darīt kaut ko citu, jo ir šie normēša, normēšanas komitejas un daudz dažādu citu orgānu, bet mums pie, nav pietiekami daudz informācijas par to darbību. Es a, mēģināšu iedziļināties pilnīgi visos šajos jautājumos, lai varētu garantēt to, ka mēs vēlamies eh, pieņemt lēmumus pietiekami labā informētā veidā, ir standartizācijas komitejas, kā jūs teicāt, un eh, ja šeit ir kādi, teiksim, ja šeit ir kādas pretrunas vai aizspriedumi, tad mums jāpadomā, kādi tie īsti ir. Uh, Kādi ir mūsu galvenie mērķi? Mēs vēlamies konsultēties, un tas pats attiecas arī uz caurskatāmības principu. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības galvenais princips ir caurskatāmība. Tas ir Eiropas kopienas sird, sirdī. Un mums ir jābūt pietiekam konsekventiem savā rīcībā, lai attaisnot šo principu jūs varat būt caurskatāmi, bet tajā pašā laikā ir dažādi gadījumi, kad E, ir konfidenciāla informācija, ko nevar paust atklātībā, piemēram, e, dažādu projektu izstrādes procesā. Par e, pāraudzību. ir jāizveido nepieciešamās kapacitātes dalību valstīs un jāgarantē, lai kapacitātes būtu pietiekama augsta līmeņa, tāda līmeņa, kas atbilst Eiropas Savienības standartiem. Uh, un e, kapacitātes nozīmē gan e, personāla pietiekam bagātīgi piedāvājumu, protams, arī tehnoloģijām un mehānismiem ir jābūt e, šo kapacitāšu sastāvā. Un ir jāparūpējas, lai ar šīm ierīcēm, mehānismiem strādāt pietiekami izglītot cilvēki uzraudzība nevar būt pašmārķis. Pašmērķis mums ir jāparūpējas, lai visās Eiropas Savienības dalībvalstīs kapacitātes būtu pietiekama augstā līmenī un atbilst standartiem. Papildi jautājums, ja mēs runājam par normēšanas komitejām, ir ārkārtīgi daudz eh, direktīvu, kas tika piedāvātas ņemot vērā tās augto jauno pieeju. Pēdējā direktīva, kur tika veikta revīzija, bija Eh, rotaļlietu direktīvu, bet mēs kā parlaments īstenībā nebijām informēti par to, kas notika pēc tam, kad tika pieņemta šī direktīva. Uh, bija jāpadomā arī par troksni, par uh, trokšņa robežvērtībām, ar tām vēl joprojām nesam ier, iepazinušies, arī runājot par uh, aromātiskajām vielām, kas var izraisīt alerģijas. Arī šeit mums nav pietiekami daudz informācijas. Mums vajadzētu padomāt, vai šī jaunā pieeja ir nesus cerētos augļus, jāpadomā par caurskatāmību un par parlamenta loma, lomas spēcināšanu, nevis vājināšanu, ņemot vērā šo new approach, jauno pieeju. Paldies! Never. ja mēs rīkojamies, ja mēs pieņemam lēmumus attiecībā uz rotaļlietām, kā jūs minējāt, protams, ir jāizvirs konkrēti standarti. Tādēļ mēs uh, bieži vien sadarbojamies ar pārtiks uh, nekaitīgumu aģentūru Eiropā, un es nevēlos uh, tagad kaut kā varbūt slavināt sevi, bet ir jāpieprasa pietiekam daudz līdzekļu, lai arī EFSAS rīcībā būtu nepieciešamie resursi, tādā veidā nodrošinot labāku kontrolu un uzraudzību protams, ir jādarbojas ātri, lēmumi ir jāpieņem pietiekami naski un jāpadomā, kādas ir prioritātes. Protams, lēmumi ir jāpieņem pietiekami neatkarīgā veidā. Mums ir jāpadomā par finansējumu viedu izlietojumu, par to, kā labāk šīs aģentūras finansēt, un tad tās darbosies tā, kā mēs eh, to, protams, sagaidām. Paldies tagad Emma Klārkina lūdzu. Here, yeah. Okay, my, my... Es atrodos šeit, sakrunātāja. Es vēlējos vaicāt kaut ko par pārtiks produktu marķējumu, par informāciju, kas ir jāsniedz patērētājiem. Uh, Protams, ka patērētāji tad, kad šis priekšlikums tiks pieņemts, saņems visu nepieciešamo informāciju, lai varētu izdarīt pēc iespējas labāko izvēli, lai viņi varētu nopirkt vislabākos pārtiks produktus. Un referents eh, arī iesaka, ka saskaņā ar 4. pantu marķējuma regulā ir jāsniedz arī informācija par uzturvērtību, bet eh, tāpat vajadzētu padomāt par to, lai cilvēks nepār, lai viņu smadzenes nepārpludinātu ar ārkārtīgi daudz liekas informācijas. Viņi pēc tam vairs nevar nevarēs to normāli apstrādāt. Kā jūs varētu garantēt labāku līdzsvaru, piemēram, ir jāsniedz nepieciešamā informācija, bet tajā pašā laikā patērētājiem ir jādod izvēles brīvība? Visas tās iniciatīvas, ko mēs uzņemamies, piemēram, attiecībā uz pārtiks produktu marķēšanu, Es nevienā no šiem gadījumiem neuzskatu, ka Eiropas komisija kaut ko ir aizliegusi, aizliegusi, piemēram, kaut, kāda, kaut kāds konkrēts pārtiks izstrādājums. Un ja ir dota izvēle, tad izvēle arī ir patērētāju privilēģijas. Patērētājiem ir izvēle, un ja viņi vēlas saņemt papildus informāciju un to nesaņem, nu tad šeit kaut kas ir pārkāpts, bet vajadzētu uzdot jautājumu, vai viņi vēlas šo informāciju. Mūsu pienākums ir lobēt mūsu patērētājs, lai viņi pieprasītu papildus informāciju, lai viņi saņemtu to informāciju, kas viņiem ir nepieciešama, nāks viņiem par labu. Ja patērētāji vēlas būt informēti, tad viņiem informācija ir jāsniedz informācijas pieejamība ir nozīmīga, vai tā ir laba informācija, vai tā ir viegli izlasāma. Kā jau es iepriekš teicu, mums ir jābūt viediem, mums nevaram visu te tagad eh, vienkārši samudžināt. ir jābūt pareizajam informācijas līdzsvaram, ir jāpadomā, ko mēs īsti attēlojam uz uh, pārtiks produktu iesaiņojumu. Vai patērētāji ir pietiekami izglītīti, lai uh, salasītu pareizo informāciju? Tas jau ir nākamais līmenis. Mums ir jāstrādā ar patērētājiem, viņi jāinformē, lai varētu garantēt to, ka uz uh, pārtiks produktu iesaiņojumu lasāmais ir tas, kas ir nepieciešams viņiem, lai viņi to varētu izlasīt un vieda marķēšana, prātīga marķēšana, eh, informācija, kas ir viegli izlasāma un, protams, arī patērētāja izglītošanas programmas, kas varētu garantēt to, ka cilvēki informāciju izmantos prātīgā veidā un nenoturīs savu kaitējumu. Uh, thank you. Um, I would now like to touch on alcohol. Es vēlējos pieskarties alkohola jautājumam. Uh, ko jūs darīsiet 2012. gadā, piemēram, ir jācīnās pret alkohola pārmērīgu lietošanu, kādas varētu būt šīs patērētāju izglītīšanas kampaņas. Uh, varbūt kampaņas ir labāka pieeja, nevis uh, šāda nepārtraukta informācijas sniegšana un tirgus pārpludināšana ar informāciju. Kā jūs varētu darboties pēc iespējas efektīvāk, lai jūsu pilnvaru laikā nodrošinātu to, ka mazāk cilvēku lietos alkoholu Eiropas Savienībā? Nu, es varu balstīties uz savu pers personīgo pieredzi. Uh, darboties veselības aprūpas sektorā, tā bija tāda specifiska atbildības daļa un pārliecīga alkohola lietošana, protams, ir jāapkaro, un to vislabāk varētu darīt, eh, veicot pietiekami efektīvas informācijas kampaņas. Bet, protams, ir jābūt arī citu veidu kontrolēm, kā, teiksim, sekot alkohola lietošanai, pārliecīgai lietošanai. Piemēram, arī ir eh, jāsamazina. Um, tādu gadījumu, kad uh, cilvēki uh, sēž pie stūras dzērumā. Mums šeit ir jābūt stingrākām kontrolēm, ir jāizdara spiediens un nedrīkstam būt piekāpīgi. Mēs nevaram, protams, cilvēkus atrunāt pilnībā no alkohola lietošanas, bet viņi nedrīkst to darīt, uh, viņi nedrīkst lietot pārāk daudz alkohola. Uh, Un um, ir, protams, jābūt marķēšanai, tas varētu būt tāds vienkāršākais risinājums. Un uh, ir jābūt arī jaunām idejām, ko mēs varētu šeit piedāvāt. Paldies! Paldies! Nu, jūs. Um, runātāji varbūt e, papildu jautājumā tik daudz neatsaucās uz savu pirmo jautājumu, bet nu labi. E, Paulsens kundz lūdzu, paldies, paldies, dalīkungs. Es domāju, jūsu portfelis komisijā eh, zināmā mērā ļoti tieši attiecas uz eh, atsevišķām Eiropas Savienības dalību valstīm. Ir kāds akūts un eh, ļoti steidzīgs jautājums, proti noturība pret antibiotikām un ir ļoti. Humon medicīna, det har vi no. Ir daudz baktēriju, kuras vairs nevar apkarot ar parasto konvencionālo zāļu palīdzību. Mēs bieži vien Eh, piemēram, runājot par cilvēkiem, mums ir pietiekami daudz informācijas, kā tas notiek, cik daudz eh, zāļu tiek izrakstīts, bet, eh, ja runājam par dzīvniekiem, nevienmēr šāda skaidrība pastāv, cik daudz antibiotikas dzīvniekiem tiek dotas, cik daudz viņi saņem un cik, piemēram, cik lielā saskaņotībā tas ir ar. Uh, dzīvnieku labturības standartiem. Protams, eh, šīs antibiotikas, kas tiek barotas dzīvniekiem, pēc tam netiešā veidā ietekmē arī cilvēku veselību. Paldies! Jā, es jums varu pilnībā piekrist. Mums ir nepieciešami augstāki dzīvnieku veselības aizsardzības standarti, un tas varētu patērētājiem ļaut izvēlēties veselīgāku pārtiku, protams Mēs eh, turpināsim darīt, turpināsim darīt to, kas jau ir uzsākts pagātnē. Komisijas dienesti strādā nenogurstoši, lai varētu izveidot pietiekami labus standartus. par atliekvielām, pārtik, eh, par eh, medikamentu atliekvielām pārtiks produktos. Šīs atliekvielas, protams, ir eh, jāizseko, jāpārbauda, vai tās joprojām ir sastopams pārtiks produktos. Pie šī jautājuma tiek strādāts, un mēs, protams, saprotam, pa kādu ceļu mums ir jāvirzās. Tālāk par, runāt par receptēm, par zāļu izrakstīšanu, Tas ir jautājums, ko es tagad nevaru varbūt jums atspūguļot pietiekam plaši, bet mums ir jāpadomā, kā labāk koordinēt darbību, arī sadarbojoties ar lauksaimniecības komiteju, ņemot vērā arī ganām pulku apsaimniekošanu. Jo tas tomēr ir jautājums, kas vairāk iekļaus lauksaimniecībā. Paldies! Tagad būs pēdējais jautājumu rauns. Un ECR galvenā eksperta ir Marina Janako Dakis. Viņa pat šodien drīkst otro reizi uzdot jautājumu. Pārobežu veselības aprūpas direktīva nozīmē to, ka eh, veselības aprūpas darbinieki, eh, noteikumi, kas uz viņiem attiecas, tiks harmonizēti visā Eiropas kopienā. Ja, piemēram, kāds cilvēks vēlas atvērt eh, ārsta praksi apvienotajā karalistē un nevar runāt, nemāk runāt angļu valodā, nu kā tad viņš vispār varēs sniegt pietiekami labus pakalpojumus? Uh, Ko Eiropas komisija ir apņēmusies darīt, lai izvarītos no šādām situācijām un varētu parūpēties gan par pietiekami pieejamiem veselības pakalpojumiem, bet tajā pašā laikā nodrošināt augstu aizsardzības standartu mūsu pacientu veselībai? Man ir jāiepazīstas ar šo jautājumu dziļāk un jāpadomā, vai tas uh, skar vairāk iekšējo tirgu, piemēram, runājot par konkrētu rīcību, kas būtu jāuzņemās, bet ja mēs runājam par veselības pakalpojumu sniegšanu, par uh, ārstiem, citiem uh, veselības nozarē strādājušiem, jāpadomā, kādas ir mūsu robežas. Ir jāsadarbojas ar citiem komisāriem horizontālā līmenī, lai varētu garantēt uh, mūsu pacientu drošumu. Mēs nevaram domāt tikai par tirgu un pamata ekonomiskajiem principiem par brīvu cilvēku pārvietošanos, lai saņemtu pakalpojumus. Nē, daudz svarīgāks jautājums šeit ir standarti, kas ir nepieciešami, lai garantētu pacientu drošību. Paldies, paldies! Un tagad Mišels, Mišela Rivāzī, paldies priekšsēdētāji kungs! Pirmais komentārs. Es augstu vērtēju to, ka eh, jautājumi, kas saistīti ar zālēm, tagad tiks apspriesti eh, Sanko ģenerāla direkcijā, nevis eh, uzņēmējdarbības ģenerāla direkcijā. Tālāk, ja mēs runājam par cūku drūdzi un vakcīnām. Pillage, énorme d'argent. Ja runājam par cūku gripu un par vakcinācijām, ļoti daudz naudas ir iztērēts, valsts ir iepirkušas vakcīnas un īstenībā šis vīrus izrādījās visai nekaitīgs. Ir bijuši arī vairāki interešu konflikti starp Eiropas Savienības institūcijām, starptautiskām institūcijām un e, farma, farmācijas koncerniem. Ko, kā mēs varētu uzlabot e, objektivitāti un Eiropas Savienības institūciju neatkarību? Protams, jāpadomā arī par Eiropas zāļu aģentūru e, un bieži vien arī farmācijas uzņēmumiem šeit ir ļoti liela liels prerogatīvs un viņi ir ieinteresēti gūt peļņu. Paldies, turpina dalīkungs. Es domāju, ir jāizvērtē esošo situāciju un jāpadomā, kāda rīcība šeit būtu vispiemērotākā, lai varētu uzlabot pakalpojumu kvalitāti. Protams, jābūt arī līdzsvaram. jāsabalansē nepieciešamība pēc spēcīgas uh, farmakoloģijas un uh, patērētāja aizsardzības, pacientu aizsardzības mēs nevaram vienkārši tagad uz kārtas likt patērētāja intereses, patērētāja drošumu. Pacientu drošums ir eh, šī priekšlikuma kodols un tādēļ vajadzētu uh, arī parūpēties, lai mūsu skats būtu neatmiglots un pietiekam objektīvs. Ir ļoti daudz par ko runāt, mēs varam runāt par prioritā, prioritātēm, par to, kādas ir farmācijas industrijas prioritātes. Mēs vēlamies viņiem norādīt, kāds ir mūsu skats, kā mēs aplūkojam mm, medikamentu ražošanu, dažādas vakcinācijas, tieši rūko, lūkojoties uh, caur patērētāju prizmu. Tas ir tikai viens uh, tāds atsevišķs piemērs, ārkārtīgi daudz uh, veicamā vēl ir palicis, un, protams, mēs daudz darīsim, lai turpinātu darbu. Paldies, Antonija, par vānu lūdzu. Thank you. Mr. Dali, uh, here. <laughs> Eh, paldies. Dalīkungs, es esmu šeit, saka runātāji. Jūs uh, rakstiskajos jautājumos komiteja apņēmāties iestāties par praksēm, uh, cīņai pret medikamentu lietošanu. E, pie mums e, notika aktīva debate par direktīvu attiecībā uz viltotajiem medikamentiem. Mūsuprāt, šī direktīva aptver tikai vienu procentu no visa viltoto medikamentu tirgus, proti aptiekas e, legālās ķēdes. Kādas ir jūsu ieceras attiecībā uz viltoto medikamentu apkarošanu, tostarp arī attiecībā uz internetu tirzniecību un paralēlo tirzniecību? Written, um, uh, question, Kā jau es norādīju rakstiskajās atbildēs uz jūsu jautājumiem, es uzskatu medikamentu viltošanu par fronti, kas tieši apdraud patērētājus, un tas ir arī ļoti liels draudz inovāciju iniciatīvām Eiropā, un tāpēc pret to ir jācīnās. Pasākumus īstenot nav grūti ārpus interneta, jo fiziskās darbības var vieglāk uzraudzīt un kontrolēt. Savās atbildēs es arī norādīju, ka pielikšu visas iespējamās pūles, lai panāktu to, ka tās pašas kontrolas, kas tiek īstenotas ārpus interneta plašumiem, tiek īstenotas arī internetā. Jo, kā mēs zinām, liela daļa viltoto medikamentu uh, tiek izplatīta tieši internetā. Eh, ir vajadzīgs ļoti neliels līdzekļu daudzums, lai izveidotu interneta vietni, un faktiski šie cilvēki var darīt, ko viņi vēlas tālāk ar eh, šo interneta resursu. Es saprotu, ka šis darbs nebūs viegls no daudziem aspektiem, tostarp arī te ir jārunā par cenzūras problēmu, kas aktualizēsies līdz ko mēs sāksim strādāt ar internetā pieejamo informāciju. Uh, bet es sadarbošos kopā ar pārējiem komisāriem, lai cīnīšos pret uh, viltotiem medikamentiem internetā. Lielākā daļa šo prakšu, saka jautātāji, ir saistīta ar organizēto noziedzību. Vai jūs plānojat sadarboties ar kolēģiem tieslietu un iekšlietu jomā? Un ir arī citas prakses, kas apdraud mūsu veselību. Uh, piemēram, elektroniskie medicīniskie pakalpojumi, e-ārsti, e-konsultācijas, vai jūs plānojat pievērsties arī šīm jomām? Es uzskatu, ka tās ir jomas, kurām mums ir jāpievēršas. Ir ļoti svarīgi strādāt tik cītīgi, cik vien mēs varam, gan noz organizētās noziedzības apkarošanā, gan arī eh, šo medicīnisko padomu sniegšanas, attālinātās sniegšanas uzraudzīšanā, taču šis ir jautājums, kur man vajadzēs ļoti ciešu sadarbību ar pārējiem komisāriem. Paldies! Eh, nākamais jautājums eh, Judita Merkis. Dalīkums, es esmu no jums kreisajā pusē. Eiropā šobrīd problēmas rāda iedzīvotā novecošanās. Uh, šī, šīs demografiskās pārmaiņas nav līdz galam atspoguļotas Eiropas veselības politikā. Kā jūs domājat risināt šo lietu, vai tā ir jūsu prioritāte, vai te būtu jābūt Eiropas politikai vai dalību valstu politikai, un vai jūs plānojat garantēt to pašu veselības aprūpas līmeni visur Eiropā? Un uh, kā jūs plānojat nodrošināt to, ka eh, šai novecojošajai populācijai ir pieejama visā Eiropā līdzvērtīga mobilitāte. Un vēl es gribētu, lai jūs izteiktos par dzīvnieku pārvadāšanu un par laiku, kas tiem eh, jāpavada pirms viņi tiek eh, nokauti. Paldies! Atbilde ir tāda - sabiedrības novecošana ir prioritāte, tā ir demografiskā realitāte, un es jums piekrītu, ka tā nav atbilstoši atspoguļota pašreizējās politiskajās stratēģijās Eiropā. Un uh, es vēlos to padarīt par vienu no jomām, kurās mums būs ļoti smagi jāstrādā. Sabiedrības novecošana nav ārstēšanas jautājums. Tas ir arī jautājums par šo iedzīvotāju dzīvesveidu. Par to, lai viņi nejustos kā nasta uz citu cilvēku pleciem. Tāpēc eh, šīs problēmas ir daudz plašākas par medicīnisko jomu. Protams, ka te ir arī medicīniski jautājumi, piemēram, Alzheimer slimība un citi. Bet eh, galvenokārt te ir runa par to, ka jānodrošina, lai cilvēki ilgtermiņā varētu piekopt veselīgāku dzīves stilu. Šī problēma mums ir jārisina, vai nu pievēršoties dalību valstu vai Eiropas līmeņu politikai, un man par to ir jāpadomā, jo par šo lietu ir daudz jādomā. Un, protams, stratēģija būs atkarīga no risinājumiem, pie kuriem mēs nonāksim, no sāktajām iniciatīvām, vai tās būs nacionālas vai Eiropas līmeņa. Un te ir jārunā arī par mobilitāti, jo vecāku cilvēku aprūpe ir svarīga lieta. Es jau ilgstoši Maltā esmu analizējis šo jautājumu. Tas ir smags jautājums, un tas ir jārisina ātri. Dzīvnieku transports, jūs dosiet man vēl minūtu laika, priekšsēdētāja kungs. Arī šajā jomā es ieskatīšos un pētīšu direktīvas. Uh, taču ļaujiet mums pirmkārt nodrošināt to, ka tiek atbilstoši īstenoti pašreizējie pasākumi, tad veiksim novērtējumu un domāsim, ko tālāk. Mums vajag skaidrs vadlīnijas un uh, idejas par to, kā rīkoties tālāk, un es nedomāju, ka būs problēmas strādājot pie šīm jomām, jo, manuprāt, dzīvnieku labturība arī ir tēma, kas ir ļoti tuvu mūsu sirdī. Jāsaka, jautātāji, paldies! Uh, arī mūsu sirdī šis jautājums ir tuvs, un es ceru, ka mēs spēsim ātri un efektīvi sadarboties. Ceru arī, ka jūs varēsiet nākt klajā ar mērķiem abās šajās jomās. Es e, vēlos jums piešķirt savu laiku, tā kā jūs nevarējāt atbildēt. Vai jūs domājat, ka sabiedrības novecošanās problēma ir Eiropas līmeņa jautājums? Kā jūs e, pozicionēsiet šo problēmu padomēji? Attiecībā uz dzīvnieku pārvadāšanu mēs rīkosimies cik vien ātri iespējams. Ir dažādas prioritātes dažādām iesaistītajām pusēm, un mums ir jāprioritizē rīcība dzīvnieku labturība būs viena no šīm prioritātēm. Mums šeit ir jārīkojas iespējami ātri. Es neteicu, ka tā ir atbildība visai Eiropai, bet es teicu, ka mums ir jādomā par šiem jautājumiem un eh, pamatojoties uz situācijām ir jāpieņem lēmumi. Labi, Pēdējais runātājs būs cilv vīrietis, vīrietis sauc Rihards Zebers. Šķiet, es nerunāšu pēdējais, bet priekšpēdējais, jo runās vēl arī komisāra kandidāts, tika atbildēts jau uz daudziem jautājumiem, un bija uzdots jautājums, kā, kā būs ar sadarbību ar parlamentu, un jo īpaši ar vīdas komiteju, jo, kā jau jūs zināt, parlaments ir vienīgais pasaulē, uh, Uh, kurā um, ir, ir, ir uh, tik daudz iniciatīvu, kas ir paredzētas nolīgumos. Un uh, septiņas reizes pēdējā leģistratūras periodā um, tika piemērot šīs iniciatīvas. Un vai jūs uh, ieradīsieties arī pie mums vidas komitejā un uh, piedalīsieties ar mums uh, diskusijās un izmantosiet šo iespēju. I already have the, had the opportunity before to say, and I restate it because I believe it. Uh, izmantojot iespēju izteikties, es vēlos norādīt, ka es plānoju ierasties pie jums cik vien drīz tas ir, būs iespējams jau lēmumu pieņemšanas procesa laikā. Uh, es varētu piedalīties šajā procesā, cik vien drīz tas būs iespējams. Es negribētu ar jums runāt par politiku. Es gribētu cīnīties par politiku. Un uh, Es eh, labprāt redzētu, ka tiek piedāvāta politika, kas jau ir pārdomāta, tostarp arī mūsu pašu starpā parlamentā. Es jums apsolu, ka atvēlēšu pietiekami laika, lai varētu piedalīties diskusiju procesā ar jums. Un es zinu arī, ka mans priekštecis Mana priekštec arī mēdz ierasties parlamentā pirms, pirms nākt klajā ar svarīgiem uh, publiskiem paziņojumiem. Un, manuprāt, šī prakse ir uh, pārņemšanas vērta. Kā jau norādīju, es jūs uzskatu par uh, iedzīvotāju pārstāvjiem, un uh, mūsu paziņojumi arī būs adresēti iedzīvotājiem. Uh, Un tāpēc, ja jums uzdos jautājumus, ir svarīgi, lai jūs zinātu, kā uz tiem atbildēt. Kolēģi pienācis, pienākušas beigas jautājumu uzdošanai. Paldies tiem, kas piedalījās, un, un uh, tiem NV, Agri un Imko pārstāvjiem, kas iesniedz jautājumus. Arī paldies uh, Dalī kungam par atbildēm. Tika runāts daudz par veselības aizsardzību, patērētāju aizsardzību, un mēs saprotam, ka šie jautājumi ļoti interesē iedzīvotājus un ir viņiem ļoti svarīgi. Dalī kungam ir 20 gadus ilga pieredze politikā, un tas bija arī manāms no viņa atbildēm. Mēs, iekavē, mēs ieguvām ļoti daudz laika, to ļāva ietaupīt viņa precīzās eh, īsās atbildes, un par šo pieredzi labu liecināja arī aplausu vētras, kas mēdz pārtraukt viņa atbildes. Mēs esam dzirdējuši daudz pozitīva. Un uh, Harbor kungs arī vēlas jums uh, kaut ko teikt no IMCO puses, lūdzu, Harbor kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlos jums pateikties uh, iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības komitejas vārdā par to, ka, uh, ka, ka uzņēmāt mūs šeit. Uh, Un šī apvienība ir ļoti svarīga, un es vēlos pateikties eh, desmit eh, mūsu komitejas dalībniekiem, kas uzdeva jautājumus, un gribu arī uzsvērt dalīkungu teikto uz Gebhārdas kundzes jautājumiem. Viens no mūsu svarīgākajiem aspektiem ir jūsu apliecinājums, ka jūs būsiet patērētāju pusē komisijā. Mums bija labas attiecības ar jūsu priekšteci Kūņēves kundzi, un uh, Es eh, uzskatu, ka šīs attiecības bija ļoti svarīgas. Te ir jārunā arī par budžetu patērētāju programmām un patērētāju atbalstam. Manuprāt, eh, šis eh, skaidrais skats uz lietām mums ļoti palīdzēja, un, un jūsu paustā loma, ka jūs aizstāvēsiet patērētāju intereses, uh, ir, ir, ir šī nostāja ir bijusi ārkārtīgi svarīga mums. Paldies! Thank you, Malcolm Harbour and Mr. Paldies Hārbor kungam. Dalīkungs, vai jūs izmantosiet piecas minūtes uh, galīgajiem komentāriem? Priekšsēdētāji kungs, pirmkārt, es vēlētos jums visiem pateikties par šo, manuprāt, ļoti interesanto viedokļu apmaiņu par daudzām tēmām. Es jau manu, ka izkristalizējušās eh, jomas, eh, kurā parlamentam ir aktuāls problēmas, un saprotu, kuras jomas vajadzētu prioritizēt. Es ticu, ka mēs nākotnē cieši sadarbosimies. Un, kā jau teicu, tas Eiropas pārvaldība, tā, tā ir diezgan smaga nasta, un viens pats cilvēks ar to nevar tikt galā. Mūsu priekšā stāv sarežģītas situācijas, un mums ir vajadzīgs daudz pušu sniegums. Arī šī, šajā parlamentā kultivētās idejas ir svarīgas, un tās sniedz lielu pievienoto vērtību jebkam, ko mēs darīsim nākotnē. Tāpēc strādāsim turpmāk kopā. Es pavisam noteikti ieklausīšos jūsu viedoklī. Mani ļoti iepriecina visi šie procesi, un es ar nepacietību gaidu iespēju strādāt un strādāt smagi un prioritizēt pacientus un patērētājus mūsu politikā. Paldies! Thank you, Mr. Dalī. Paldies, Dalī kungs! Uzklausīšana ir beigusies un koordinatori tiksies 16.31 G2 telpā.